Good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi. Viens paziņojums priekšsādātājs šodien nevarēs būt uh, kopā ar mums, tas nav nekāds apvērsums, vienkārši man lūdza m, mm, aizstāt viņu, ņemot vērā brīnišķīgos rezultātus Vimbldonā, un tāpēc es esmu šeit. Visi laipni sveikti šīs uh, pēcpusdienas sanāksmē. Un uh, tiem, kur šeit pārstāv dažādas dienestas, gribēju nodroš, eh, sacīt, ka ir nepieciešams, lai visi būtu klāt pulksten piecos, kad notiek uh, balsošana. Bet tagad vispirms par provizorisko darbu kārtību. Ir notikušas divas nelielas izmaiņas provizoriskajā darbu kārtībā, un Pirmās izmaiņas skar 17. punktu Vikstrēmas eh, kundzes ziņojumu par nosacījumiem attiecīgās trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības studiju, skolānu apmaiņas prakses vai stažēšanās, saņemot un nesaņemot atalgojumu brīvprātīgi darba un viesauklis darba nolūkā. Tas tiks apspriests rītdien pulksten 9. nevis eh, kā sākotnēji iecerēts 11. Tātad tas notiks 9. un 11. punkts Mišēla kunga ziņojums par stāvokli pamatiesību jomā Eiropas Savienībā 2012. gadā tiks apspriests 11. nevis 9. Ja nevienam nav iebilduma, tad darba kārtība tiek uzskatīta par apstiprinātu grozītā veidā. Paldies! Un tagad otrais punkts es gribētu jūs atbalstam pieteikt uh, sakojušas ko koordinātoru rekomendācijas. Pirmkārt, uh, referentu iecelšana. Džordžus Papanikolau kungs uh, no ETP ir iecelts pār referentu pašicienietības ziņojumam, kas saucās sadarbība ar trešajām valstīm, efektīva nolīguma īstenošana un atgriešanas, atpakaļ atgriešanas direktīvas eh, praktiskā īstenošana. Kinga Genca ir iecelta par referenti pašicinētības ziņojumam par ES tiesību sistēmas rezultātu tabulu, un Ulrika Lunačeka no zaļajiem ir iecelta par ziņotāju pašicinētības ziņojumam Es ceļa karte pret homofobiju un diskrimināciju balstoties uz uh, seksuālās orientācijas un dzīmumu identitātes uh, Nuno Melo ir iecelts pār referentu pašicienatības ziņojumam Lisabonas līguma īstenošanu ņemot vērā Eiropas parlamentu galveno komiteju AFCO. Mutiskie jautājumi padomē un komisijai par pē, se, pēcdarbībām par TDIP rezolūciju 2012. gada septembrī. Uh, Un 27. jūnijā koordinātors sapulcē tika lemts iesniegt divus mutiskus jautājumus padomēnu komisijai Libe komitejas vārdā, kur tiks apspriesti plenāra sesijā septembrī. TDIP rezolūcijas septembrī uh, prasīja mm, sekojošas darbības pēc gada, un ja nevienam nav iebildumi pret šiem koordinātoru ieteikumiem, tad tos var apstiprināt. Paldies, tie ir apstiprināti. Un tagad pāriesim pie trešā punkta par Eiropas pamatiesību aģentūras uh, aģentūru. Ikgada ziņojums 2012. Eh, gadā par situāciju ar pamatiesībām ES aģentūra ir apstiprinājusi savu ikgadējo ziņojumu par 2012. gadu, un šodien tā iesniedz ziņojumu šajā komitejā, kā to prasa pamatiesību aģentūras regulas pants 12.6b. Mums ir liels prieks šodien šeit redzēt Māju Sakslinu, kura ir valdes priekšsādātāja un direktors aģentu, aģentūras direktoru Mortenu Kjērumu. Vispirms došu vārdu Sakslīnas kundzei un pēc tam Kjērumu kungam, kurš jūs iepazīstinās arī gadējo ziņojumu. Un ja deputāti gribēs izteikties, uzdot jautājumus vai izteikt komentārus, tad uh, to būs iespēja izdarīt. Sakslīnas kundze vārds jums. Paldies! Godāmo priekšsādātāji, cienījamie Lībe komitejas uh, locekļi, dārgie kolēģi! Mums ir milzīgs prieks, uh, jūs iepazīstināt ar mūsu ikgadējo ziņojumu. Tas ir viens no vissvarīgākajiem pamatiesību aģentūras darba rezultātiem. Mūsu dibināšanas regulas preambulā ir teikts, ka pamatprincipi, uz kuriem balstās savienība, ir brīvība, demokrātija, cilvēktiesības un pamatbrīvības, kā arī tiesiskums. Un šīs vērtības dalību valstīm ir jāievēro. Savienībai un tās dalību valstīm ir pienākums īstenot pamattiesības visās savās darbībās. Tā kā bija nepieciešams un joprojām ir nepieciešams labāk saprast un vairot informētību par situāciju ar pamatiesībām savienībā, tika dibināta aģentūra. Un viens no galvenajiem uzdevumiem, kā jau pieminēja priekšstādātājs, ir tas, ka mēs katru gadu sagatavojam ziņojumu parlamentam. Šis ir uh, ārkārtīgi svarīgs aģentūras darba aspekts. Aģentūras vārde, valde to uztver ļoti nopietni, uh, Un mēs esam izveidojuši arī redkolēģiju, lai sagatavotu šo ziņojumu. Mēs uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ka e, komitejai ir bijusi iespēja apspriest mūsu darbības un sasniegumus, un vēl svarīgāk ir tas, ka šī komiteja izmantoja iespēju apspriest situāciju ar pamatiesībām dalību valstīs. Savā ziņojumā mēs jums sniedzam pārskatu pār daudziem Eiropas eh, tiesību aktiem un to īstenošanu un uh, interpretāciju dalību valstīs. Tas ir ārkārtīgi svarīgi no demokrātijas viedokļa, lai parlaments varētu izsakot, kas notiek ar pieņemtajiem tiesību aktiem. Savā prezentācijā es eh, došu vārdu Mortenam um, Kiero, un viņš detalizētāk parunās par atsevišķām uh, sadaļām, bet vispirms es gribēju jums pateikties par priekšzīmīgo sadarbību ar pamatiesību aģentūru. Mēs esam ārkārtīgi gandarīti, ka jūs mums piekritāt uh, zinātniskās komitejas iecelšanā, jo zinātniskā komiteja spēlē būtisku lomu šajā kontekstā. Tā garantē mūsu ziņojumu augsto kvalitāti. Mēs vēlētos jums pateikties par izcilo sadarbību, paplašinot Mortena Kjēruma mandātu. Es personīgi gribētu teikt, ka man tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo, kā jūs šodien redzat, kā piemēru, ka man ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiktu nodrošināta tik laba pamatiesība aģentūras darba pēctecība. Gribēju pateikties arī visiem tiem, kuri piedalījās ārējā novērtējumā, intervijās. Tas bija ārkārtīgi būtisks uh, pasākums un liels paldies par to, ka jūs veltījāt savu laiku, lai atbildētu uz jautājumiem. Uh, Valde ir apspriedusi ārējā novērtējuma rezultātus, un mēs esam sagatavojuši zināmas priekšlikumus, esam vienojušies par priekšlikumiem nākotnē, kas ir saistīti ar mūsu dibināšanas regulu. Mums ir zināmas rekomendācijas attiecībā uz uh, potenciāliem grozījumiem, uh, aģentūras dibināšanas regulā, un mēs turpināsim diskusijas balstoties uz šo novērtējumu un vēlamies izstrādāt jaunu stratēģiju decembrī. Mēs ļoti labprāt nākotnē dalīsimies šajās idejās ar jums. Bet tagad, ja atļausiet, es došu vārdu Mortenam Kjērumam. Thank you very much, uh, eh, Mr. Chairman. Liels paldies, priekšsādātāji! Ir ārkārtīgi jauki būt uh, atkal šeit un apspriest ikgadējo ziņojumu. Gribēju paturpināt uh, to, ko teica mani kolēģi, un arī es saku liels paldies komitejai par vizīti Vīnē februārī. Mēs to ļoti novērtējām, jo šī vizīte nodrošināja mums iespēju apmainīties ar viedokļiem un idejām nākotnē un uh, sadarbības stiprināšanai. Man ir jāpiekrīt arī tam, ko teica priekšsēdētājs. Liels paldies par uh, mana līguma pagarināšanu. Pa, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad mēs esam Ikgadējā ziņojumā koncentrējušies uz vairākām sādaļām. Jūs iepriekš redzējāt, eh, kāda bija ties, situācija ar pamatiesībām Eiropas Savienībā, un arī šogad mēs mēģinam novērtēt, eh, kā tas eh, ietekmē situāciju. Manuprāt, visi apzinās, ka ekonomiskā krīze ir atstājusi zinām ietekmi uz pamatiesībām, bet ir arī politiskas krīzes, ko mēs skatām. Uh, uzma, galvenajā sadaļā, kā arī konstitucionāls krīzes. Visi šie dažādie elementi, kā jūs redzat, skār dažādas dibināšanas līguma aspektus, it īpaši līguma otro, sesto pantu un arī sociālo-ekonomisko tiesību hārtu. Īsumā pieskāršos šīm trim dimensijām. Kā jau es teicu, pamatiesību aizskārumi daudz viet ir radušies ekonomiskās un uh, so sociālās krīzes dēļ. Protams, ka ir grūti novilkt konkrētu saikni starp uh, izaicinājumiem, kas attiec uz uh, pamatiesībām krīzēm, bet es minēšu varbūt pāris piemērus. Pirm, pirmkārt, bērnu tiesības. Ja mēs paraugāmies uz to bērnu skaitu, kas Eiropā šobrīd dzīvo dziļā nabadzībā, tad mēs redzam, ka samazinās uh, ģimeņu ienākumi, palielinās bezdarbs un arī budžetas samazinājumi. Uh, nacionālajos eh, sociālajos, sociālo izdevumu budžetos atstāja savu iespēju, un tas ietekmē pieeju izglītībai, veselības pakalpojumiem visneaizsargātākajās iedzīvotāju grupās, it īpaši bērniem. Te mēs redzam, zinām, saikni. Tāpat arī cilvēki ar īpašām vajadzībām, ar invaliditāti, jo mēs eh, nesen runājām par to, ka mm, ir jā, jāpārstruktūrē institūcijas, Un šāds eh, vietējais atbalsts ir ārkārtīgi svarīgs, jo mēs redzam, ka izdevumi daudzās jomās tiek samazināti un uh, neaizsargātas iedzīvotāju grupas tiek pakļauts riskam. Mēs gan redzam zinām progresu, uh, ko varētu uh, iekļaut šajā virsrakstā pie sociāla ekonomiskās krīzes, piemēram, es cietu šo direktīvu, kuru mēs uzskatījām par ļoti svarīgu darbu kārtības punktu. Mēs redzam, ka dalībvalstu līmenī pašlaik tiek, eh, notiek cietušo atbalsta struktūra pārorganizācija, lai nodrošinātu augstākas, pakā, augstākas kvalitātes pakalpojumus cietušiem. Tā tad aina ir eh, atšķirīga, bet ir zināmas uh, iezīmes, kas liecina par sociāla ekonomiskās krīzes uh, eh, iespējas. To jāpiemin arī politiskās krīzes. 2012. gadā bija dažādas situācijas, kas bija kritiskas politiskajām sistēmām un daudzās dalību valstīs uh, nācās uh, piedzīvot uh, sociāls nemieras. Un iniciatīvas, kas skār migrantus, un tas it īpaši nodarbina mūsu aģentūru. Tas samazināja uzticību valdībām un zināmām valsts institūcijām. Šādu uzticības trūkumu norāda arī vairāki pētījumi. Daži no aģentūras apkopotajiem datiem parāda, ka organizācijas un grupas, it īpaši Romi saskars ar nopietnu diskrimināciju un pat vārdarbību, un kopumā mēs esam ļoti noraizējušies par noziegumiem, kurus motivējuši rasisms un ksenofobija. Un tie parādās visās 27 dalībvalstīs. Ir ārkārtīgi grūti novērtēt šo līmeni absolūtos skaitļos, bet uh, vismaz uh, Virspusējs novērtējums liecina, ka šie skaitļi nesamazinās. Šajā kontekstā aģenti, aģentūra ir konstatējusi vairākas uh, jaunas tendences, kas saistās ar naida noziegumiem, un mēs to esam pat iekļāvuši pie saviem būtiskākiem darbiem šokar. Piemēram, gada pārskatā tiek uh, izsakots tendencēm saistībā ar oficiālo datu pieejamību, kā šie dati tiek dalībvalstīs apkopoti. Un šajā slaidā jūs redzat, ka tikai četrās valstīs mēs redzam visaptverošu datu apkopošanu. Savukārt eh, atlikušajās valstīs eh, mēs redzam, ir viena grupa, kur ir pieejami labi dati, un veselā virknē valstu vēl lielākā grupā ir pieejami tikai ierobežoti dati. Tāpēc šeit tiešām ir daudz, kas jādara, lai policija un institūcijas apzinātos šī jautājuma nopietnību. Un arī, lai mēs Eiropas eh, līmenī varētu veikt labāku naidnoziegumu novērtējumu. Pastāstīšu par krīzes scenāriju, kas bija saistīts ar konstitucionālajām krīzēm, ar otrā panta izaicinājumiem. Jūs zinat, eh, ka dalību valstu līmenī notika plaša diskusija, lai saprastu, kā risināt koncepcionālos izaicinājumus, ko rāda otrais pāns, kā to darīt mērtiecīgi, un pavisam nesen šī komiteja, balstoties uz Tavārisa kunga ziņojumu, pieņēma to zināšanai. Aģentūra uzskata, ka informācija ir pieejama, tā tikai ir eh, mētiecīgāk jāapkopo, lai to varētu šajās diskusijās uh, saprātīgi izmantot. Un tāpēc šeit ir vieta kreatīvam pragmatismam, un aģentūra ir gatava darīt eh, savu darba daļu. Viens jautājums, kas pašlaik eh, tiek apspriests, ir tas, kā ikgadējais ziņojums varētu sniegt savu ieguldījumu nākamo gadu diskusijās, kā to būtu iespējams proaktīvāk izmantot tiesiskuma vērt, novērtējumā. negribētu ilgāk jūs kavēt un pastāstīšu nedaudz sīkāk par citiem komponentiem šajā ziņojumā. Vispirms es gribētu runāt par patvērumu un migrācijas eh, jomu 2012. gadā. Ir panākts progress eh, apspriežot Eiropas Savienības patvēruma pakotni, bet tai pašā laikā trūkst solidaritātes starp dalību valstīm. Es tikai jums uh, došu vienu skaitli, kas ir uzsvērts skaitlī. ASV pārvietoja daudz vairāk bēgļus no Maltas nekā visa Eiropas Savienība. Šis ir skaitlis, kas liecina par to, ka ir nepieciešams progress. Protams, ir patvēruma meklētāji, ir arī aizturēšanas alternatīvas, eh, kas netiek pietiekami izmantotas eh, dalību valstīs. Un visbeidzot, gribu pievērsties arī bērna tiesībām. Apmēram viena trešdaļa patvērumu meklētāju Eiropas Savienībā ir bērni. Šeit mēs runājam par mazaisargātiem bērniem, par kuriem ir jāparūpējas. Un jāpievēršas arī likumdošanai un praksē saistībā ar šo mazaizsargāto bērnu grupu. Tālāk pievērsīšos uh, līdztiesības likumdošanai. 2012. gadā piecas Eiropas Savienības dalībvalstis ir uh, ratificējušas dokumentu par uh, mm, uh, cilvēku ar invaliditāti un īpaši, īpašām vajadzībām. Tas ir izdarīts 25 eh, valstīs, un tas, protams, veicina personu ar invaliditāti aizsardzību nākotnē. Protams, ka pasākumus veic gan aģentūra, lai īstenotu konvencijas eh, pasākumus un arī citus pasākumus. Tālāk, runājot par līdzcietību un 2012. gadu, ir ieviesta lielāka elastība saistībā ar uh, dzimuma identitātes atzīšanu. Šim jautājumam tiek pievērsta attiecīga uzmanība. Mēs runājam arī par vecuma diskrimināciju un valstu tiesas un Eiropas uh, uh tiesa arī izskata lietas par vecuma diskrimināciju šeit, protams, ir jārunā par krīzi, kas ir saistīta ar šo vecuma diskrimināciju. Tagad pāriesim pie nākamā slaida un par piekļuvi tiesību aizsardzības un iestādēm un tieslietu sistēmai. Šajā slaidā mēs esam apvienojuši 486 spriedumus, kurā Strasbūras tiesa uh, ir konstatējusi, ka Eiropas Savienības dalībvalsts ir pārkāpušas konvenciju 2012. gadā. Te mēs runājam par piekļuvi tieslietu sistēmai, par uh, tiesībām uz uh, taisnīgu tiesu un tam līdzīgi. Protams, šeit ir daudz darāmā. Dalībvalstu līmenī uh, daudz kas tiek darīts. Un visbeidzot, šogad ziņojumā tiek eh, runāts arī par dalībvalstu saistībām attiecībā uz cilvēktiesībām. Un šeit mēs runājam par konvencijām un protokolajiem, kas ir pieņemti. Un šeit jūs redzat eh, sagatavoto karti. Protams, ka mūs neinteresē tikai šis kopskats, bet arī uh, tendences. Uh, 18 papildu ratifikācijas ir notikušas eh, dalībvalstīs, ir ratificēti eh, jauni dokumenti, ir ANO konvencijas, ir ratificētas un protokoli. Protams, ka vēl ir daudz kas paveicams. Ratifikācijas ir notikušas par neseno konvenciju par uh, vairākām konvencijām un arī par vardarbību pret sievietēm. Šī gada beigās un nākamā gada sākumā mēs veiksim uh, pētījumu par uh, vardarbību pret sievietēm, lai risinātu šo jautājumu. Šis ir tāds ļoti īs ieskats šajā visaptverošajā igadējā ziņojumā. Es domāju, ka jūs varēsiet to attiecīgi izmantot uh, savā ikdienas uh, darbā, strādājot dažādās jomās pie dažādiem dokumentiem. Nu, protams, ka tas nenozīmē, ka jums jāizlasa ziņojums no paša sākuma līdz beigām, bet jūs varat pievērsties atsevišķām interesējošām nodaļām. Uh, Pašlaik mēs jau sākam gatavot arī nākamā gada ikgadēju ziņojumu. Viens no jautājumiem, ko mēs apsveram, ir pievēršanās eh, tiesiskumam. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad es uh, došu jums arī vārdu, bet, protams, tiks eh, runāts arī par delegācijas vizīti Vīnē, un mēs tam pievērsīsimies mazliet vēlāk. Vacan kungam vispirms vārds. Paldies, priekšsādātāji! Nu, protams, kā cilvēkam, kuram ir gods eh, vadīt eh, šo komiteju, arī bija iesaistīts uh, aģentūras izveidē Vīnē, un es ar, labprāt šeit redzu, ka un, direktors un valdes loceklis šodien mums prezentē šo igadējo ziņojumu. Louis Michel kurš ir referents par situāciju saistībā ar pamatiesībām Eiropas Savienībā, nevarējuši ierasties. Alde grupai ir cerības saistībā ar aģentūras darbu un arī ar Eiropas Savienības darbu mēs esam aicinājuši savienību nebūt tik kautrīgai izmantot visus instrumentus, kas ir iekļautas līgumos un arī 7. pantā. Mēs gribam, lai padome un komisija būtu daudz aktīvāki veicinot pamattiesības. es varu atkārtot parlamenta aicinājumu izmantot aģentūru un tās mandātu, lai darbotos vēl aktīvāk. Runājot par debatēm, kas notika pagājušajā nedēļā Strasbūrā, es gribu pajautāt, vai jūs uzskatāt, ka aģentūra varētu sagatavot ziņojumus par um, otro pantu un tā izmantošana Eiropas Savienībā un dalību valstīs horizontālā līmenī, jo situācija uh, kuru jūs izklāstat uh, ziņojuma piektajā lapusē, kur jūs runājat par bažām, kas saistīts ar tiesiskumu un tiesu neatkarību dažās dalību valstīs. Nu, šeit, protams, uh, tiek runāts arī par negatīviem aspektiem 2012. gadā un par to, ka dažās dalību valstīs tiesiskums īsti nedarbojas. Protams, ka ir situācijas, kuras varētu mazināt 2013. gada ziņojumā, un mēs gribētu, lai jūsu aģentūra būtu daudz aktīvāka un darbotos, lai atbalstītu darbu šajā jomā. Es jums gribu pajautāt arī par kaut ko, kas nav iekļauts jūsu ziņojumā, lai gan uh, dažādi principi tur ir minēti, un mans jautājums saistās ar diskrimināciju pret etniskajiem krieviem. Pašlaik uh, mums ir Lietuvas prezidentūra. Un šķiet, ka Lietuva rāda vislabāko piemēru Baltijas valstīs runājot par problēmām, kas ir saistītas ar uh, problēmām, ar ko saskaras etniskie krievi. Vai jūsu aģentūra uh, ir domājis par to, ka varētu savākt datus par etnisko Krievu situāciju Baltijas valstīs un vai aģentūra varētu strādāt kopā ar Lietuvas prezidentūru šo sešu mēnešu laikā, lai veiktu konkrētus pasākumus, lai sapulcētu Baltijas valstu uh, valdības pārstāvjus un apspriest etnisko krievu situāciju, lai to varētu uzlabot. Es vispirms gribētu uzklausīt jautājumus un komentārus, un pēc tam došu vārdu atbildēji. Papa Nikolau kungs tagad lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribu pateikties par ievadvārdiem Mēs tikāmies pirms trim vai četriem mēnešiem februārī jūsu telpās Vīnē. Es gribu pateikties jums par viesmīlību un diskusijām, kas notika mūsu vizītes laikā. Protams, ka arī citi kolēģi piedalījās šajā vizītē. Jāsaka, ka ir jādomā par to, kā efektīvāk varētu izmantot jūsu aģentūru un arī mūsu darbu šeit. Es domāju, ka tas viss mums palīdzēs tuvākajā nākotnē uh, uzlabot sadarbību. Es sekoju jūsu prezentācijai un ņemu vērā arī diskusijas, kas notika vizītes laikā. Es atceros, ka mēs runājam par šo jautājumu arī Vīnē. Mums, protams, kā ir atsauce uz attīstību dalību valstīs un uz uzlabojumiem problēmu risināšanā. Tas, protams, ir minēts jūsu ziņojumā, un tur ir minēti svarīgi elementi, kas ir nepieciešami mūsu darbā bet mums vienmēr būs vajadzīgi konkrēti priekšlikumi, lai varētu izmantot atsauces un komentārus. Es gribētu zināt, vai šo aspektu mēs gribētu uzlabot un vai jūs varētu minēt arī labās prakses un piemērus, ko mēs varētu izmantot iespējams jūs varētu nākt arī klajā ar kādiem priekšlikumiem, kā aģentūra kopumā. Mans otrs jautājums ir saikne starp jūsu pētījumiem un komentāriem un citiem pētījumiem. Gribu minēt ziņojumu, kas tika prezentēts parlamentā to darīja apvienoto nāciju speciālais referents par migrantu pamatiesībām Eiropā. Tika veikts pētījums eh, Grieķijā un Itālijā šajā sakarā. Es atceros, ka pirms gada jūs arī veicāt eh, pētījumu Grieķijā. Uh, vai ir kāda sasaiste starp konkrētām jomām un atsevišķajiem ziņojumiem? Vai te mēs varētu runāt par pievienoto vērtību jūsu aģentūras darbā, ja būtu labāka koordinācija? Vai šie referenti informē jūs par saviem pētījumiem un vai jūs mēģināt uh, informēt viņus par saviem komentāriem. Jūsu darbu, protams, varētu padarīt noderīgu visiem, kas pēta esošo situāciju šajā jomā. Gribu vēlreiz jums pateikties par viesmīlību Vīnē un paldies par jūsu paveikto darbu gribu apliecināt, ka parlaments arī strādās pie tā, kā efektīvāk izmantot jūsu darbu. Šogad un arī turpmāk. Paldies! Paldies! Un Da, tagad Danaukas kundzei vārds, kur arī piedalījās vizītē. Paldies priekšsēdētāji un sveicu arī um, vēlreiz Kjaruma kungu un viņa komandu. Es arī piedalījos šajā delegācijā februārī. Vizīte bija ļoti interesanta. Protams, ja jūs neesat uz vietas, jūs nevarat saprast kā visa šī mašinērija darbojas. Es domāju, ka tas tā darbojas ļoti labi, bet, protams, ir arī ierobežojumi likumdošanā, kas regulē dažādus pasākumus. Ir jāpaplašina tiesību aptvērumus. Mēs zinām, ka ar to ir saistītas zināmas problēmas Es arī biju referente par daudzgadu ietvaru. Protams, ka ir jāpaplašina aģentūras mandāts. Es eh, mazliet nokavējos un nedzirdēju sākumu jūsu referentam, bet es pievērsīšos informatīvajam materiālam. Man ir jautājums par 33. un 34. lapusi par etnisko diskrimināciju. Šeit jūs rakstāt, ka nav pieejams pietiekami liels datu apmērs. Te tiek runāts par rasistiskiem noziegumiem, uh, par ksenofobiskiem noziegumiem un noziegumiem, kas saistīti ar romiem un ekstrēmistiskiem noliegumiem. Es biju viena no tiem parlamentāriešiem, kas iesniedza jautājumu saistībā ar labējo ekstrēmistiskām darbībām un tam līdzīgi. Mans jautājums ir šāds Kā jūsuprāt ir iespējams uzlabot šādu datu vākšanu vai dalībvalstis, ieskaitot manu valsti Latviju? Es saprotu, ka, protams, notiek noziegumu reģistrāciju, bet bet eh, šie noziegumi nav minēti jūsu trešajā tabulā. Tāds ir mans jautājums. Paldies. Thank you very much, Mr. Bronze. Paldies. Nākamais runātājs Bronsa kungs no visām pamattiesībām galvenās ir politiskās tiesības, bez kurām politiskie, pār, politiskās, eh, politiskie grozījumi vai izmaiņas nebūtu iespējams. Un uh, vārda brīvība arī ir nepieciešama, lai vispār notiktu debates, kuras varētu tā saukties. Uh, gadskārtajā ziņojumā par to gandrīz vispār nav runa. Uh, Kāpēc? Varbūt tāpēc, ka aģentūrā uh, to lielākā daļa to pārstāvja darbinieku īpaši to nevēlas. Vai totalitāro pagātnes monstru uh, vēlēšanās dēļ tas tā ir sanāca šajā ziņojumā. Uh, Un te tiek minēti, piemēram, tādi jēdzieni kā naidu pilnas runas. Kāpēc gan tā ir? Varat apskatīt par to, par ko es runāju uz aizmugurējā vāka ziņojumā. Paldies, nākamā runātāja Macolas, Metsolas kundze. Es, diemžēl, nevarēju piedalīties delegācijas vizītē. Strādāju šeit nesen, pārstāvu Maltu un mani nodarbina solidaritātes trūkums pret manu valsti, runājot par atbildības sadali. Es labprāt gribētu uh, turpināt to, ko teica mans kolēģis Jorgils pirms dažām minūtēm. Manā uh, valstī ir radies uh, iespējas, ka problēmas, ko rada imigrācija un patvērumu meklētāji, ir uzkrautas manai valstī vienai pašai. Nekādas solidaritātes šeit nav. Ir mēs sagaidām tomēr lielāku palīdzību Maltai. Es nespēju arī paskaidrot, kāpēc šī solidaritātes trūkst, uh, kad tiekos ar cilvēkiem savā valstī. Un mans jautājums ir, uh, ko aģentūra dara vai ko tā ir iecerējusi, kādus priekšlikumus tā vēlas piedāvāt, lai solidaritāte tomēr izpaustos arī palīdzot Maltē tikt galā ar lielo migrantu plūsmu. Ir jābūt jaunai pārvietošanas eh, schēmai un jums, kā šādai aģentūrai, vajadzētu rādīt piemēru, kā risināt smagus gadījumus, ko, problēmas, ko rada migrācija. Paldies! Uh, Paldies! Klāsa kungs! Dank, dank u, voorzitter. Um, ik heb net zoals uh, meneer Brons een vraag. Uh... Paldies! Tāpat kā Bronsa kungam, man arī ir jautājums par uh, iespēju paust savu viedokli un politiskās neutralitātes principu. 207. lapusē franču valodīgajā versijā ir atrodama atsauce uz Nacionālo fronti Francijā, un te ir teikts, ka šī partija Francijā esot uh, Eh, tāda ksenofoba pret imigrantiem vērsta partija un vienlaikus tiek minēta arī viena no Nīderlandes partijām, taču tās ir demokrātiskas partijas un daudz vēlētāji par tām balso. Šīs partijas runā par problēmām, kas tiešām uh, nodarbina cilvēkus un runā par problēmām, par kurām lielās partijas izvairās runāt un vienkārši kaut kur cer, ka tās atrisināsies pašas no sevis. Kā man par labāk pateikt? Daudzas problēmas, kas pastāv, vienkārši tiek nosauktas par tabū problēmām, par tām runāt nedrīkst, nedrīkst tās pieminēt. Un šo kļūdu pieļauj arī aģentūra. Runa ir par rasistiskiem vardarbības noziegumiem, viss tiek sajaukts vienā putrā, demokrātiski leģitimētā politika un partija, tas viss tiek uh, minēts vienā teikumā kopā ar uh, rasistiskiem izlēcieniem un naida motivētiem noziegumiem, manuprāt, aģentūra šeit ir pārkāpusi savu kompetenci. Tai ir jābūt politiski neitrālai, nevis jābūt tādai politiski angažētai un jārunā negatīvi par partijām, kas demokrātiski tiek ievēlētas. Paldies, Veržjā kundze, lūdzu. Oui, merci, Paldies, priekšēdētāji. Es tagad uzklausīju jau citus kolēģus un tomēr arī gribu lūgt vārdu. Paldies aģentūras pārstāvjiem par paveikto darbu. Domāju, ka tā ir darbojas kā tāds efektīvs instruments, sevišķi, ja mēs runājam par konkrētiem priekšlikumiem. Es ar izbrīnu uh, uzklausu kolēģu priekšlikumus, kas gaida no jums tādus politiskus priekšlikumus. Manuprāt, tas nav jūsu uzdevums. Un mēs visi, kas šeit strādājam, zinām, kur ir problēmas. Mēs zinām, kas rada blokādi, kurš bloķē uh, pamatiesību pilnīgu ieviešanu. Uh, un, manuprāt, atbildība ir dalība valstu rokās. Un mēs arī guvām tādu objektīvu informāciju no jūsu uh, sniegtās informācijas. Domāju, ka šeit ir arī saikne starp Mišela kunga ziņojumu, un mēs nevaram aprobežoties tikai ar to, ka nosaucam noteikumus un interpretējam tos. Arī Eiropas Savienībā ir lieli no, normu pārkāpumi. Un mans kolēģis, arī Grieķijas kolēģis, referents uh, migrācijas jautājumos arī to pašu uzsvēru, uzrunājot apvienotās nācijas. Manuprāt, ar to mums ir jādara vēl vairāk demokrātiskā leģitimitāte, tā attiecas, kā mēs redzējām pagājušā nedēļā Ungārijā, tā nav tāda kā iespēja darīt visu. Nedrīkst mītīt pamatiesības ar kājām. Un valsts, kas pievienojas Eiropas Savienībai, apņemas ievērtot no, ievērot noteiktu tiesību kopumu, uh, Un kā jūs teicāt, mums ir cilvēktiesību tiesas nolēmumi, kas arī apliecina, ka ir bijuši pārkāpumi. Un vēl iepriekšējais kolēģis grib atsaukties uz viņu. Demokrātiskā leģitimitāte neattaisno rasistiskus izliecienus Un mēs pagājušā nedēļā arī parlamentā redzējām, ka tieslietu sistēmai ir jāstrādā un jāpiemēro, jāīsteno tiesības. Bet ja normas netiek pildīts, ja noteikumi netiek ievēroti, tad uh, lietai jānonāk tiesā un tiesai jāspriež. Bet Ir gadījumi, kad demokrātiski ievēlētas partijas veids kaut ko tādu, ko, ar ko nedrīkst samierināties. Paldies! Tagad mūsu viesus lūkšu atbildēt, un pirms tam pats gribu kaut ko pateikt. Tas saistās runāja par bērniem bez pavadoņiem. Gadījums Zviedrijā, kur mēs vērojam tādu ļoti brīvu attieksmi un šķiet, ka tendence ir tāda, ka cilvēki vai bērni arvien biežāk nonāk noziedznieku rokās un tiek izmantoti. Tad šie, šie gadījumi prasa ļoti lielu uzmanību, un es domāju, ka par to jārunā arī par to, lai šī domāju, lielā, skaitliski lielā grupa sabiedrībā, kas ir ļoti tāda viegli ievainojama un maz pasargāta, saņemtu labāku aizsardzību. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Paldies. Priekšādātāji, paldies arī par uzdotajiem jautājumiem. Došu vārdu Mortenam Kieramam atbildēt uz jautājumiem. Tie vairāk detaļās attiecās uz mūsu ikdienas darbu. Lūdzu! Paldies! Paldies par daudzajiem konstruktīvajiem jautājumiem un komentāriem un arī atsauksmēm par mūsu gadskārtējo ziņojumu. Es redzēju arī, ka kolēģi ļoti cītīgi pierakstīja to, ko jūs sacījāt, jo tas mums ir būtiski strādājot pie nākamajiem ziņojumiem. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem pēc kārtas, centīšos īpaši neizplūst un nepārsniegt man atvēlēto laiku, bet, protams, ka mēs arī divpusēji varam turpināt sazināties. Pirmkārt, Vatsona kunga jautājums par gadskārtējo ziņojumu un par to, kā tas saskana ar otro pantu. Pirmkārt, otrais pants apraksta mūsu mandātu. Tad mūsu mandāts iekļauj daudz ko no tā, kas ir otrajā mandātā, un tas parādās arī ziņojumā ņemot vērā jaunākās diskusijas un arī diskusijas padomē, mēs domājam par to, kā turpmākajos gados varam uzlabot mūsu gadskārtējo ziņojumu atbilstošā veidā. Manuprāt, aģentūra um, piedāvā informāciju, piedāvā zināšanas. Mēs saņēmam informāciju no daudziem avotiem. Uh, no Eiropas padomes, no citām iestādēm, un mums uh, ir instrumenti rokās, ar kuriem um, popularizēt vai izplatīt informāciju, ko mēs saņemam. Regula par aģentūru, padomas regula par aģentūru noteica to, ka padome var lūgt atbalstu jautājumos, kas saistās ar septīto pantu. Tā ka šeit var redzēt, ka mums ir plašākas iespējas un plašākas iespējas darboties Par etnisko Krievu diskrimināciju mēs 2008. un 2009. gadā veicām pētījumu par šo tēmu, un pārvalde uh, lēma par to, ka šāds pētījums notiks ik pēc pieciem gadiem, proti nākamajā gadā tas atkārtosies ne tikai, lai novērtētu situāciju, bet arī, lai jūs redzētu, kādas ir tendences un kas notiek un kas ir mainījies. Vai politiskās iniciatīvas, likumdošanas iniciatīvas ir kaut ko mainījuši situācijā vai nē, runājot par diskrimināciju un rasismu Eiropas Savienībā. Un tad runa arī būs par etniskajiem krieviem, un arī Lietuvas prezidentūra ir apliecinājusi, uh, ka kopā ar mums tā sadarbosies un organizēs pamattiesību konferenci, kas būs veltīta rasismā balstītiem noziegumiem. Un es vēl par šo neko daudz detalizēt nevaru pastāstīt, bet eh, pasākums tiks organizēts. Par Papaniko laukunga jautājumu par atzinumiem par to, kā mums labāk koncentrēt mūsu darbu attiecībā uz priekšlikumiem. Valde arī ar šo jautājumu jau ir nodarbojusies gan attiecībā uz gadskārtie ziņojumu, gan uz citajām jomām. Un mēs gribam uh, piedāvāt jums tādus nu, labākus ieteikumus vai rekomendācijas. Protams, ka šeit ir jāievēro tāds smalks līdzsvars, jo jūsu uzdevums ir īstenot politiku un veidot risinājumus, bet mēs varam jums palīdzēt Un es gribētu teikt, ka pirmo mūsu darbības piecu gadu laikā mēs esam izveidojuši institūciju, izveidojuši metodoloģiju gadskārtējam ziņojumam. Un, protams, ka mums ir jāturpina attīstīt mūsu darbs. Mūsu īpašais ziņotājs migrācijas jautājumos arī ieradās Vīnē, diskutēja ar kolēģiem un novērtēja mūsu darbu saistībā ar Grieķijas un Turcijas robežu problēmu. Mēs vēlamies uzlabot sadarbību starp uh, Eiropas padomu un citām ANO institūcijām, ANO struktūrām. Uh, Ļoti laba sadarbība mums ir ar citām aģentūrām, runājot par naidā, naida izraisītiem noziegumiem. Septembrī Eiropol, Sipol un Eurojust notiks vienots pasākums, vienota konferences, kur runāsim par naida noziegumu profilaksi, prevenciju un novēršanu. Vēl. Well. Ždānokas kundzes jautājums. Kā mums uzlabot situāciju uh, datu vākšanā? Kopumā mēs darām ļoti lielu darbu, piemēram, saistībā ar uh, informāciju par čigāniem. Sadarbojamies ar 12 valstīm un mēģinam atrast tādus vienotu metodoloģiju, lai dalību valsts tiktu vērtētas pēc vienotas sistēmas un, uh, un uh, strādājam šajā kontekstā ar etnisko diskrimināciju tādā plašākā uh, aptvērumā, ne tikai attiecībā uz Romu minoritāti. Un, uh, Mēs, mums joprojām vajag vairāk informācijas no dalībvalstīm, un es ceru, ka šis projekts, kas ir veltīts čigāniem, palīdzēs mums attīstīt vai likvidēt tieši tos trūkumus, kas ir datu vākšanā, jo datu joprojām pietrūkst. Un dalībvalstu grupu, strādājot ar Eh, dalībvalstīm mums ir jābūt skaidrībai vispirms par diviem vai trim principiem vai kritērijiem, pēc kuriem eh, vērtēt situāciju, vērtēt eh, monitoringa rezultātus. Tas jau būtu solis uz priekšu, kas palīdzētu uzlabot datu vākšanu un arī valstis, kas ļoti labi vāc datus, pat starp šīm valstīm mēs nevaram datus salīdzināt, jo tie vienkārši ir pārāk atšķirīgi, metodika ir pārāk atšķirīga to vākšanām. Par Bronsa kunga jautājumu, par vārda brīvību. Mēs Protams, visi esam par izteiksmes un vārda brīvību. Kāpēc mums nav nodaļas par šo, tieši par šo jautājumu ziņojumā? Tas nav mūsu Tas nepiedar pie mūsu daudzgadu ietvara, šīs daudzgadu darba programmas. Mēs Uh, varētu teikt, ka pašlaik nevarētu teikt, ka īpaši koncentrējamies uz šīm uh, musinošajām uh, runām. Tas nav mūsu darba centrāls elements, bet, uh, protams, ka šis jautājums mūs skar citos kontekstos. Uh. E to uh, uh Ms. Uh, Mitchell. Tālāk atbildot Mēcelas kundzei no Maltas. Ko mēs uh, varam darīt? Mums ir dažādas publikācijas, uh, iespējas izteikties. Mēs varam veicināt uh, solidaritāti, bet uh, šī solidaritāte būtu daļa no aizsardzības režīma. Uh, Visā bēgļu aizsardzības vēsturē mēs redzam, ka solidaritātes komponents ir ārkārtīgi būtisks elements, lai nodrošinātu, ka bēgļi, kas nāk no plašiem eh, konfliktiem, tur tiešām ir solidaritāte nepieciešamā. Un es gribēju atgādināt tos stāstus, uh, par 79. gadu, manuprāt, kad starptautiskā kopiena vienojās par 200, eh, par 50 tūkstošiem eh, vietnamiešu pārvietošanu, kas toreiz radīja būtiskas sekas, un manuprāt, no tā ir gūta zinām pieredze un zināmas mācības. Mēs vēlamies paaugstināt diskusijas līmeni gan Eiropas līmenī, gan citur. Atbildot klāsa kungam. Jūs arī pieminējāt izteiksmes brīvību, vārda brīvību un demokrātisko leģitimitāti, un, protams, ka mēs to neapstrīdam. Mēs vienmēr pieminam šos jautājumus neatkarīgi no iesaistītajām pusēm. Mēs domājam par to, kā aizsargāt minoritātes, etniskās un citas minoritātes, un kā tas tiek darīts politiskajā līmenī. Es drīz beigšu. Veržjē kundze. Šķiet, ka tas vairāk bija komentārs, bet jūs izteicāties par otro pantu un par tām vērtībām, kuras tur ir pieminēts. Un visbeidzot, priekšsādātājs runāja par bērniem bez uh, pavadoņiem un to, kā tos uh, potenciāli var izmantot noziedznieki. Vai mēs esam apmierināti ar pastāvošo režīmu? Uh, noteikumiem. Es varu teikt, nē, mēs neesam vienmēr apmierināti, jo mūsu ziņojumā 2009. gadā pētījumā par eh, mazgadīgajiem bez pavadoņiem parādījās fakts, ka ļoti daudzi bērni tiek ievietoti patvērumu centros un citviet. Tur tiek reģistrēti, bet pēc tam pazūd. vai nu pateicoties nelegālai adopcijai vai orgānu uh, ziedošanai vai citādai izmantošanai, un dalību valstis tiešām neko īpaši nedarīja, lai skatītos uh, acīs šai situācijai, un es joprojām neuzskatu, ka sistēmas, kas domātas uh, šo bērnu aizsardzībai, ir adekvātas Viena lieta, kur mēs varam iesaistīties, bet arī tikai daļai, ir tas, ka viens no darb, mūsu darba galvenajiem aspektiem šobrīd ir uh, verdzība darba tirgu, un es domāju, ka tur ietilpst arī bērni, tātad tur šis aspekts parādīsies. Paldies! So Liels paldies! Es esmu ārkārtīgi pateicīgs jums uh, par to, ka iepazīstinājāt ar savu ziņojumu un tik izsmeļoši atbildējāt uz kolēģi jautājumiem un komentāriem. Un kā jau es teicu, pēc brīža mēs uh, runāsim par vizīti Vīnē, bet pašlaik liels paldies jums! Uh, on point four, um, I've been asked by the chairman. Ceturtajā punktā priekšsādātājs man, tā kā šis ir saistīts jautājums, proti delegācijas ziņojuma projekta iepazīstināšana par braucienu 14. un 15. februārī. Uh, delegāciju vadīja mūsu priekšsādātājs, un viņu tur pavadīja Ždanukas kundze un Papa Nikolao kungs, kā arī Ulrika Lunačeka. Priekšsādātājs man lūdza pateikt, ka delegācijas priekšlikums bija rosināt viedokļu apmaiņu par uh, pamatiesību aģentūras 2013. gada strateģiskajām prioritātēm par potenciālu tālākai sadarbībai ar aģentūru un Eiropas parlamentu un preleģislatīvu un leģislatīvu procesu, kā arī par aģentūras palīdzību parlamentam, ņemot vērā aģentūras daudzgadu darba ietvaru. Delegācija tikās ar uh, NVO un cilvēktiesību organizāciju pārstāvjiem un runāja par visbūtiskākajiem projektiem, ieskaitot uh, trīs uh, plaša mēroga ES uh, aptaujas par vardarbību pret sievietēm, LGBT cilvēku pieredzi un ebreju kopiem pārstāvjiem, kā arī aģentūra informēja delegāciju par uh, rezultātiem, kas izrietēja no tās pētījuma par apiešanos ar migrantiem, kas ierodas pie es uh, robežām. Delegācija uzsver, ka ir nepieciešams atkārtot šie, šādas pētījumas regulāri, lai identificētu fundamentālo uh, pamatiesību attīstības tendences, uh, brīdināt par krīzēm, piedāvātu riska novērtējumu un pēcpasākums Par to arī tika runāts, it īpaši par mērtiecīgu ekspertu palīdzību, kuru sniegtu aģentūri tīpaši robežu pārvaldībā, patvērumā, procesuālajās tiesībās, datu aizsardzībā, diskriminācijā un, kā jau pieminēja daži šīs dienas runātāji, Romu integrācijā lai tiktu pārdomāta iespējama aģentūras loma ekstrēmismu un naidarunas uzraudzībā es. Un pēdējā sesijā mēs apmainījāmies ar viedokļiem ar Austrijas NVO un citām organizācijām. Pavisam īsi, tā kā mums ir jāpāriet pie nākamā punkta, tas bija tas uh, ziņojums, ko man lūdz nolasīt priekšsādātājs, vai kādam ir uh, kas sākāms par šo ziņojumu. Ja ne, tad mēs turpināsim virzīties priekšu. Lielas paldies! Well, point... Labi, dāmas un kungi, piektais punkts eh, darba kārtībām. Mm, piedodiet, tas ir mākoņu datošanas potenciāla atrādīšana Eiropā. Un atzinuma autora ir Judīta Sargentīnī no Zaļiem. Lībe komiteja 29. maijā tika uh, Džudīta, Džudīta mūs iepazīstināja ar šo ziņojumu projektu, un kopš tam ir iesniegts vairāk nekā 50 grozījumu. Tagad vispirms došu vārdu referentai, un pēc tam došu iespēju deputātiem diskusijām. Varbūt arī komisija pēc tam gribēs izteikties pār piedāvātajiem grozījumiem. Džudīta, vārds tev. Man ir milzīgs prieks redzēt, eh, ka tu esi priekšsādātāja lomā šodien. Un tā kā tuvojas vasaras atvaļinājumi, es īsti nezinu, vai ēnu referenti ir šeit un varēs izteikties, bet papildus 54 grozījumiem, kas tika saņemti, mēs uh, saskārāmies arī ar jaunāko informāciju par prizmu un temporu. Tie bija divi skandāli, kas vienā brīdī uh, pilnīgi mainīja es notiekošo diskusiju par datu uzglabāšanu mākoni un datu apkopošanu. Es uh, arī šķiet uh, mainīšu šī ziņojuma toni par mākoņu datošanu tomēr. Vairāk ēnu referenti un arī es pati tagad esmu sagatavojis grozījumus, kuri skaidro, ka ir nepieciešams aizsargāt pilsoņus ne tikai pret noziedzniekiem, uh, kibertāpā, bet arī pret iespējamo trešo valstu iejaukšanos un pašu valdībām. aizsargāt pret vēlmi nelikumīgi apkopot viņu datus. Es jau esmu izplatījusi ziņojuma kompromisa priekšlikums un no 54 grozījumiem, kas tika iesniegti, daudzi bija ļoti konstruktīvi. Es mēģināšu tos iekļaut kompromisa grozījumos. Ir daudz grozījumu, kas bija ļoti līdzīgi un vadās pēc uh, līdzīgiem principiem, bet es gribētu dzirdēt jūsu domas, uh, vai man ir izdevies jūsu idejas iekļaut kompromisa grozījumos, vai arī jums ir sajūta, ka tās ir palikušas kaut kur ārpus. Un pēc eh, atvaļinājuma es noformulēšu galīgo šo kompromisa grozījumu redakciju, bet ir viens kompromiss, proti 45. grozījums Papaniko laukungu un Gabrielas konzes grozījums, kur ir runa par intelektuālā īpašuma tiesībām, un to es vērtēju negatīvi. Es ierosinātu to neiekļaut atzinumā, jo, manuprāt, tas ir pilnīgi pretrunā tam, ko prasu es. Tā ir caurskatāmība, atvērtība un pilsoņu aizsardzība. Un Te mēs atgriežamies pie diskusijas par akta, kuru, manuprāt, šis parlaments uh, izbeidza nobalsojot pret aktu. Tad ir vēl divi grozījumi, par kuriem es gribētu dzirdēt kaut kādus paskaidrojumus. 48. grozījums Markos Kūrija un 47. Lorenzo Fontāna, kuri īpaši pievērš uzmanību neaizsargātām lietotāju grupām vai bērniem digitālā vidē. Kā man to saprast? Ja kolēģi ir šeit, varbūt jūs varat paskaidrot, un ja nē, tad es uh, droši vien nosūtīšu viņiem šo jautājumu. Kā lai saprot šos uh, grozījumu priekšlikumus? Vai te ir jāatcerās uh, diskusija, kas notika par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, bērnu seksuālu izmantošanu internetā? Un ja tā, varbūt jūs varat paskaidrot, kādā veidā tas varētu šo atzinumu uzlabot. Manuprāt, tas tad arī šobrīd būtu viss. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem, ja, ja viņi ir klāt, un vispirmkārt, vispirms uh, Akselam Bosam. Dank. Paldies, priekšsēdētāji! Aufgreifen. Zunīst. Valsa kungs, es gribēju pakomentēt dažus ki, eh, punktus. Vispirms par grozījumu priekšlikumiem 28. Eh, Sofija Intfeld. Manuprāt, tas ir labs grozījums un, manuprāt, to vajadzētu noteikti iekļaut atzinumā. Tāpat arī grozījums 23. Eh, Ankas kundze. Bet, manuprāt, Lieks ir 13. grozījums, kuru ir sagatavojis referente, un 36. Uh, zīpeles kundzes grozījums. Jo šis regulējums, kas tur tiek piedāvāts, manuprāt, ir pašsaprotams, un uh, tam būtu vieta regulā, nevis, ka mēs uh, šeit kaut ko sakam par to jaunu, Vienkārši ir jāparedz attiecīgi grozījumi regulā. Un par 46. grozījumu referenti uzdeva jautājumu. Es eh, arī drīzāk to gribētu redzēt regulā, nevis šajā atzinumā, jo tur ir īstā vieta, kur eh, paredzēt dātu aizsardzības eh, noteikumus un nekur citur. Un tālāk par maniem paša priekšlikumiem. Es redzu, ka mans uh, grozījums numur divi ir principā ņemts vērā, bet uh, 21. un 26. grozījums te es labprātāk sistemātisku iemeslu dēļ gribētu redzēt precīzāku nošķīrumu. Un 43. grozījumā, manuprāt, būtu pašsaprotami, uh, ja mēs komisijai nedodam vēlreiz uzdevumu ievērot pamatiesības un uh, atsevišķus punktus, bet, ja vēlamies, to mēs varam ierakstīt augšā. Manuprāt, tas šobrīd ir tik pašsaprotami, ka mūsu administrācija ņem vērā to, kas ir paredzēts uh, datu aizsardzības prasībās, pamatiesībās, un nevajadzētu šādu atsevišķu punktu. Manuprāt, ja mēs ņemam vērā to, kas uh, ir piedāvāts 43. grozīmā, ar to pietiktu. Bet uh, 48. grozīmā, manuprāt, uh, tas tiešām nemaz nav ņemts vērā, bet es uzskatu, ka tas, ko es piedāvāju, ir diezgan saprātīgi. Kompromisa grozījumos referente tikko tos pieminēja ir sagatavots 4A uh, kompromisa priekšlikums un 2A. Par 4A tur ir runa par uh, prizmu programmu un visām šīm, šīm spiegošanas stāstiem, bet, uh, manuprāt, plenāra sesijā taču mēs tikko pieņēmām rezolūciju par to, un tāpēc nevajadzētu to vēlreiz iekļaut tekstā. Varbūt vienkārši ir iekļaut atsauci uz apsvērumiem nevajadzētu vēlreiz šeit uh, minēt kaut kādu citu tekstu, bet vajadzētu respektēt un ņemt vērā plenāru sesijā not, notikušo balsojumu. Kompromiss priekšlikums 2A, kas ir jauns priekšlikums, manuprāt, arī tam drīzāk būtu jābūt regulā, nevis šajā atzinumā. Liels paldies! Thank you very much. Uh... Liels paldies! Zīpels kundze! Jā, Jā liels paldies, priekšsādātāji. Es negribētu te konkrēti runāt par atsevišķiem grozījumiem, bet gribēju norādīt to, ko tikko sacīja kolēģis Fos. Dažas lietas ir pašsaprotamas ja mēs visos savos tiesību aktos un lēmumos uh, svītrotu to, ko uzskatām par pašsaprotamu, vai to, ko kādreiz jau citur esam teikuši, tad mūsu teksti būtu ievērojami īsāki. Un es nedomāju, ka būtu nevēlami atsevišķos kontekstos norādīt uz atsevišķām lietām, jo tas, ka tu vienā vai otrā vietā, tas, ko tu vienā vai otrā vietā uzskati par pašsaprotam, ne visiem ir tik pašsaprotam. Tāpēc, manuprāt, nav nekā nepareiza, ka tas tiek pieminēts. Gribēju vēl pieminēt arī tās mākoņdatošanas sistēmas. Tas ir kaut kas nedaudz atšķirīgs nekā tas, ar ko mēs esam strādājis līdz šim, ir rodas jautājums, kur šie mākoņi atrodas, jo dati bieži vien tiek uzglabāti nevis tikai vienā vietā, bet vairākās vienlaicīgi, un tāpēc uh, tas ir ļoti interesants jautājums, kāda varētu būt iemesli. Ja viens servers sabojājas, viens mākonis ir sabojāts, tad dati kaut kur ir pieejami kā kopija, bet uh, šie iemesli visi ir konkrēti jāpiemina. Tālāk par prīzmu sistēmu, kas šobrīd ir aktuāls jautājums. Jā, mēs apstiprinājām rezolūciju, bet rezolūcija ir rezolūcija, un tur nekas netiek minēts pār konkrētiem pasākumiem, ko mēs darīsim. Un es domāju, ka šī, šai publikācijai ir vēl viena cita dimensija. Šeit jau neiet runa tikai par datu aizsardzību, bet arī par to, ka slepenie dienesti, kuriem ir jāievēro zinām noteikumi, vienkārši piekļūst šiem datiem, un ASV pašlaik padomā par jaunu likumu, lai jaunos uh, telekomunikāciju pakalpojumu piegādājumu produktos eh, paredzētu nepastarpinātu iespēju piekļūt šai informācijai, un par to vajadzētu runāt. Ir tīpaši mākoņu datošanas jomā nevajadzētu atstāt ārpus redzesloka, jo problēma jau nav datu aizsardzība, bet gan tas, ka šajā un citās programmās atsevišķas valstis pieņem likumus, kas tam ļauj piekļuvi kura mums šķiet nevēlama. Un, manuprāt, šie visi punkti ir ārkārtīgi svarīgi. Es gribēju pateikties referentei, kura ir ielikusi liels pūlis, lai ņemtu vērā dažādās eh, šeit piedāvātās pieejas. Par daudz, ko mēs jau esam runājuši, par to, ka ir nepieciešams nonākt pie vienota skatījuma uz to, kas tad īsti ir šī mākoņa datošana. Un es domāju, ka šajā atzinumā mums ir izdevies panākt pieeja, kas ņem vērā ne tikai mākoņu datošanas dažādos aspektus šobrīd, bet arī ņem vērā iespējamo nākotnes attīstību. Liels paldies! Trianta Filīdis kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātāji, es gribēju pateikties referentei par viņas darbu. Viņa jau pieminēja, ka kļūst, ka tas kļūst aizvien svarīgāk prizmu skandāla gaismā. Gribēju piekrist arī Zīpeles kundzes tikko skaidrotajai pieejai. Un kas attiecas uz kompromisa grozījumiem, es principā piekrītu kompromisa grozījumiem, jo uzskatu, ka tie risina izaicinājumus, ar kuriem mums nākas saskarties un mākoņu datošanas uh, radītajiem riskiem gala lietotājiem. Ir nepieciešams uh, iekļaut arī noteiktu tekstu par masveida uzraudzīšanu, ko veica ārvalstu iestādes, un ir, tas ir skaidri jāpasaka, kā piedāvāts dažos kolēģi un manis paša sagatavotajos grozījumus. Līdzīgi mēs varētu iekļaut arī pieprasījums kompānijām trešo valstu jurisdikcijās, ka ir jāparādz skaidri brīdinājumi lietotājiem par to, ka viņu dati var tikt uh, pakļauti tiesību sargājošo iestāžu un spiegošanas dienestu uzraudzībai. Ņemot vērā jaunākos notikumus, varbūt mēs sagatavosim papildu grozījumus, bet kopsumā mēs uzskatām, ka atzinumam būtu jābūt skaidram un precīzam, ņemot vērā mūsu prioritātes. Paldies! Paldies! Tagad es gribētu lūgt komisiju izteikt komentārus. Vodekas kundze lūdzu. Nu, kāds no jums, lūdzu? Vodekas kundze nav ieradusies. Man sauc Vosakungs, es esmu no DigiConnect. Es varu atsaukties uz sanāksmi, kas notika pirms šīs komitejas sanāksmes. Mani kolēģi izteicās šajā sanāksmē tika pausti viedokļi, un tie joprojām ir spēkā. Es, protams, varu atsaukties uz šiem atzinumiem, šie izteikumiem. Es varu arī atsaukties kolēģiem no DJ Just. Un šajā atzinumā ir arī punkti, kas ir saistīti ar datu aizsardzību. Tā tad varu dot vārdu kolēģiem. Paldies, priekšstādātāji! Mums nav konkrētu komentāru par grozījumiem. Kā jau kolēģis teica, mūs apmierina tas, kas ir panākt šajā diskusijā. Vai, eh, Judīti, tu gribētu izteikties par izskanējušajiem komentāriem. Jā, paldies, Zipelskundze jau teica, ka šajās debatēs mēs nerunājam par acīm redzamām lietām. Es domāju, ka mums ir jāturpina teikt par to, ka tas ir acīm redzami, ka datiem mākonī ir jābūt aizsargātiem. Un mums ir jāpievēršas uh, šim jaunajam darba veidam, kas mainīs to, kā pilsoņi, uzņēmēji un valdības eh, rīkojas ar datiem. Tas viss mainīs viņu biznesa modeļus. Protams, ka ja kaut kas ir jāpaveic, tad tas ir jāpaveic. Mums nevajadzētu baidīties Uh, nāk klajā ar viedokļiem, jo pirms pusgada mēs nebūtu domājuši, ka šis atzinums par mākoņu datošanu būtu bijis tieši laikā, bet tagad tas ir tieši laikā. Mēs gribam izmantot jaunas pieejas, mēs uh, pielāgojamies situācijai darba gaitā. Tomēr es gribu pievērsties pagājušās nedēļas rezolūcijai. Un, protams, ka mēs negribam izņemt to, kas jau ir iekļauts rezolūcijā, bet uh, mēs negribam, lai būtu kāda plaisa starp rezolūciju un šo atzinumu. Runājot par grozījumiem, Triampalipas kungs, es domāju, ka mēs varētu nāk klajā ar kompromisu variantiem. Paldies! Tālāk par datiem. 16. un 17. septembrī tiks balsots par atzinumu komitejas sanāksmē. Es gribu atgādināt, ka pulksten 17. notiks balsošana. Lūdzu pārliecināties par to, ka jūs paši esat klāt vai jūsu uh, kolēģi ar balsošanas kartēm. Tagad mēs nonākam pie sastā darba kārtības punkta, kas ir 2014. gada budžets. Referents ir Jans Mulders. Bet es saprotu, ka Sofija prezentēs uh, šo projektu viņa vārdā. Vispirms došu vārdu komisijas pārstāvim, lai tas varētu prezentēt uh, mm, budžeta projekta elementus. Paldies! Paldies, priekšsādātāji, ka devāt man iespēju izteikties un prezentēt 2016. gada budžeta projektu. Vispirms es paskaidrošu kontekstu, kurā mēs strādājam un runāšu arī par um, dažām problēmām un arī darba metodēm. Vispirms es domāju, ka ir svarīgi uzsvērt, ka tāpat kā iepriekšējā gadā budžeta projekts ir izstrādāts uh, budžeta ierobežojumu kontekstā. Protams, ka ir jāņem vērā dažādi ierobežojumi saistībā ar ekonomikas krīzi un tā tālāk. Protams, ka notiek sarunas paralēli Uh, ar daudzgadu finanšu schēmu un notiek arī visādas uh, procedūras. Mums ir jāņem vērā daudzgadu finanšu plāns. Protams, ka uh, visi ieteikumi arī ir saistīti ar MMF apspriešanu un tas notiks 20, tas notika 28. jūnijā, un to tā, tādēļ tiek veikti pielāgojumi. Protams, ka tiks veikti grozījumi budžeta projektā. Es domāju, ka man to vajadzēja pateikt jau pašā sākumā. Un tālāk mēs runāsim par juridisko pamatu ņemot vērā patvēruma un migrācijas fondu un iekšējās drošības fondu saistībā ar iekšlietu ģenerāla direktorātu un arī pilsonības programmu. Un tas viss ir iekļauts budžetā. Protams, ka jūs zināt, ka jaunie juridiskie pamati tiek apspriesti. Daži elementi vēl nav atrisināti. Es gribu atgādināt arī finansējuma aspektu Protams, ka šeit jārunā arī par ietekmi uz budžetu, kas ir saistīta ar dažādiem elementiem. Mēs pievēršam lielu uzmanību šiem jautājumiem. Ir ierosināta racionāla struktūra. Komisija uh, grib arī pievērsties uh, caurskatāmai informācijai. Tas viss atspoguļo jaunā juridiskā pamata aspektus. Un visbeidzot par šo jautājumu runājot, gribu minēt decentralizētas aģentūras un attiecīgo budžeta pozīciju un posteņus, kas ir saistīti ar uh, organizāciju administrācijas izdevumiem. Šajā kontekstā mēs varētu pievērsties arī detaļām, runājot par kategoriju 3, par pilsonību. Mums arī ir jārunā ar konkrētām saistībām par fondiem un programmām. Ieteiktās summas komisijas lēmuma priekšlikumā atbilst daudzgada finanšu schēmai, un tas viss ir saskaņots ar padomes sanāksmes secinājumiem pagājušajā februārī. To pieņēma padome un parlaments 27. jūnijā. Pār 2014. un 2020. gadu. Padome un parlaments vienojās par 6,7%. 16,7%. Un nu, tā ir atšķirība šajā laika periodā. Mums ir jābūt uh, ļoti piesardzīgiem. Te ir jārunā par minimālo finansējumu, lai varētu darboties programmas 2014. Uh, gadā. Protams, ka tiek ņemts vērā arī daļais finansējums 2014. gadam. Tas ir ļoti svarīgi. Jebkuras izmaiņas sākotnējai iepriekšējai finansēšanai, tam visam būs ietekme uz 2014. gada maksājumiem. Un tagad mēs nonākam pie aģentūrām. Komisijas priekšlikums šajā sakarā ir indikatīvs. Šeit tiek runāts par aģentūrām un jāņem vērā arī daudzgada finanšu plāns. Un, protams, ka ir jārunā arī par darbinieku skaita samazinājumu par 50% piecu gadu laiku par ierosinātais līmenis Eiropas Savienības ieguldījumam, darbinieku skaita samazinājumam dažādās aģentūrās un pēc tam, kad notiks klasifikācija, ir runa par divām kategorijām. Komisijas priekšlikums ir tāds, ka mēs iesaldējam 2014. gada līmeni saskaņā ar 2013. gadu. Protams, ka būs jārunā ar, par jauniem uzdevumiem, par Frontex, piemēram. Protams, ka ir jāizveido, tiks izveidots arī citas aģentūras. EU, e EULISA, piemēram, kurām būs konkrēti uzdevumi. Un tālāk Vēl viens komentārs. Kopējais ieguldījums trešajā kategorijā 2014. gadā ir 4,9% palielinājums eh, salīdzinot ar 13. gadu. Šis palielinājums ir radies no tā, ka tiek, tiek izveidota Eliza aģentūra. Es domāju, ka es uh, izdarīju ļoti skaidru paskaidrojumu. Paldies! Un tagad uh, es dodu vārdu nākamai runātājai. Es uh, nolasīšu kolēģa paziņojumu, Mulderkunga paziņojumu. Viņš ir devies ko komentā, komandējumā, un, protams, viņš nevar vienlaicīgi atrasties divās vietās. 28. jūnijā komisija prezentēja 2016. gada budžetu. Kā atzinumu, atzinumā referents viņš arī ierosina samazināt par 19,4% uh, saistības, salīdzinot ar 2013. gada budžetu. Protams, ka ir ļoti grūti paust viedokli, jo dažādu fondu un programmu juridiskais uh, pamats tiek apspriests, bet Mulder kungs uzskata, ka dalību valstīm jādara viss, lai nodrošinātu to, ka Eiropas Savienības budžetu efektīvi izmanto. Uh, dalību valstīm ir jādalās pienākumos un jāpalielina sadarbības solidaritātei ir jābūt lielākai migrācijas jomā Eiropas Savienības budžetam jā, jāpliecina arī mm, attiecīga darbības un dalībvalstīm ir jāiesaistās šajā darbām un nepieciešami resursi, lai īstenotu dažādas sistēmas, kas ir apstiprinātas. Paldies! Vispirms eh, Kellers kundze lūdzu. Paldies un paldies arī um, kolēģei, kas izteicās Mulderkunga vietā, un paldies arī komisijai. Mēs esam saņēmuši atzinuma projektu. Varu apsveikt referentu. Otrais punkts ir ļoti vērtīgs, un mēs varam uzsvērt tikai to, ka ir ļoti grūti veikt budžeta procedūras, kad neesam saņēmuši vēl padomes paziņojumu. Bet katrā ziņā mēs darīsim visu, ko mēs spējam, Man ir pāris komentāri par atzinuma projektu. Es domāju, ka trešajā punktā vajadzētu minēt uh, nepieciešamību par pievienoto vērtību izlietotajai naudai. Dalībvalstis bieži vien izmanto Eiropas Savienības uh, fondus uh, lietām, kuras tās tāpat finansētu. Ir nepieciešama Eiropas Savienības pievienotā vērtība. Otrkārt, Piektais punkts. Neesmu pārliecināta par to, kāpēc Frontex šeit tiek īpaši izcelts. Man ir šaubas par to, ka Eolīza šeit tiek uh, minēta. Nu, dažreiz tiek nauda izmantota lietām, kurām Eiropas parlaments nemaz nav piekritis. Eirolista tika apstiprināta pirms mēneša, bet uh, Eirosārs tika apstiprināts pirms mēneša. Un ja mēs sakām, ka Frontexam ir jāsaņem vairāk naudas, bet kā tad ar uh, šo uh, Eiropas uh, ārējās darbības dienestu? Protams, ka ir nepieciešama nauda, lai veiktu uh, pasākums nevajadzētu izcelt tieši vienu aģentūru, kurai jāsaņem vairāk naudas. Jāsaka, Frontex jau tāpat saņem daudz līdzekļu. Šie ir mani divi komentāri, un es ceru, ka referents varēs tiem piekrist. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs ir Dijas Demēra kungs. Paldies, priekšstādātāji! Es gribu teikt, un atsauties uz Hormairas kundzes teikto, vispirms viņa pateicās Mulder kungam par šādu labu atzinumu projektu. Viņa piekrīt referenta viedoklim saistībā ar 3% samazinājumu, kas šķiet pieņemams. Viņa piekrīt Muldera kungam par to, ka aģentūra darbība ir svarīga. Ir tīpaši Monika minēja šajā sakarā to, ka jāpiemin Eiropolu un ne, ne tikai Frontex tas neatiecas ne tikai, tas attiec ne tikai uz trešo kategoriju, bet arī uz citām budžeta pozīcijām, kur tiek samazināts finansējums. Tika minēts arī fakts, ka jaunais juridiskais pamats vēl nav pieņemts, bet budžeta sarunas joprojām turpinās. Protams, arī šis intelligence building arī ir svarīgs un jāpieņem visa pakotne šajā sakarā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Kāds no citām grupām lūdzu? Vai jums ir vēl kas sakāms? Nu, varbūt arī komisija grib reaģēt uz uzdotajiem jautājumiem. Nu, šķiet, ka nē. Grozījumu iesniegšana ir līdz 26. augustam. Līdz 28. augustam es atvainojos. Bet būtu labi iesniegt grozījumus līdz 14. augustam, lai tos varētu pārtūkot. Protams, ka mums vajadzētu cerēt, ka grozījumi tiks iesniegti tikai angliski, citādi mūsu atvaļinājums tiks eh, sabojāts. Tāpēc es gribētu lūgt komisteju pieņemt manis teikto. Līdz ar to 15. septembrī mēs varētu balsot par šo atzinumu. Paldies visiem! Un tagad mums būs neliels pārtraukums. Mēs sāksim balsošanu precīzi 17. Paldies!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 Okay, ladies and gentlemen, I hope. Dāmas un kungi, es ceru, ka jums ir balsošanas kartes sagatavotas. Es pieņemu, ka viss ir kārtībā. Sāksim balsošanu. Elektroniskā identifikācija un uzticamības pakalpojuma elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgu Jens Rode ir referents. Sāksim balsot. Imko un itre. Imko balsos rītdien un saskaņā ar 50. noteikumu lūdzu sekojiet man. Eh, es tik neesmu tik ašs kā parastais jūsu priekšsēdis, bet es tomēr centīšos. 60. grozījums par, pret, atturas, Noraidīts. Noraidīts. 61. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 62. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums. Par. Pret atturas. Šķiet, ka pieņemts. Gribat pārbaudīt, lūdzu, balsosim elektroniski, piektais grozījums. Beidzam balsot. Astoņpadsmit pār, četrpadsmit pret pieņemts. Paldies! 63. atkrīt. Sastais, kas par? Yeah, I know 63 does. I've got amendments. Sastais grozījums arī atkrīt. Sekretariāts man saka, ka jābalso par sesto grozījumu. Paldies! Sastais grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. grozījums par. Pret. Atturas Noraidīts. 65. par, pret, atturas, pieņemts. 66. par, pret, atturas, pieņemts. 67. par, pret, atturas, pieņemts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 Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 72. 72. par, pret, atturas, pieņemts nevar saprast. Elektroniski balsosim 72. lūdzu. Beidzam balsot. 14 pār 21 balss pret noraidīts. 72. noraidīts. 73. pār pret. Atvainojiet, te ir dalīts balsojums par 73. Atvainojos, saka priekšēdētājs. Paldies. 73. dalīts balsojums, to vēlējās zaļie. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīts. Paldies. Astotais grozījums par pret pret, atturas, šķiet noraidīts. 74. par, pret, atturas, šķiet noraidīts. 9. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, pret, atturas, pieņemts. Desmitais dalīts balsojums za, pēc zaļo vēlēšanās, pirmā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. Balsosim elektroniski. Desmitais grozījums, pirmā daļa. Beidzam balsot. 21 balss par, 16 pret, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturas, pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 12. par, pret pret, atturas, lūdzu elektroniski, 12. grozījums. Nobalsojāt, beidzam balsot, 23 pār, 14 pret, pieņemts. Septiņdesmit astotais grozījums par pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums numur divi par pret, atturas, pieņemts. 75. 79. par pret,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 pret, atturas. Balsosim elektroniski, lūdzu, 82. grozījums. Beidzam balsot. 23 pār 14 pret pieņemts. 83. ir tāds pats. Tātad 14. arī par to mēs nebalsojam. Trešais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret 86. par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Nākamais piektais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas šķiet noraidīts, bet balsosim elektroniski. 16. grozījums lūdzu. Nobalsojāt, beidzam balsot. 9 pār 28 pret Vai jūs varat lūdzu celt roku tā, lai var saprast? Noraidīts. 89. par. Pret. Atturas. Šķiet pieņemts. 17. grozījums par. Pret. Atturas. Pieņemts. 90. par pret, atturas, šķiet pieņemts. 18. par, pret, atturas, šķiet arī pieņemts. 91. par, pret, atturas, Balsosim elektroniski. 91. lūdzu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 15 pār 21 balss pret. Noraidīts. 92. par pret. Atturas. Noraidīts. 93. par pret atturas, noraidīts. Sestais kompromisa grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 97. par, pret, atturas, pieņemts. 98. par, pret, atturas, arī pieņemts. 19. un 99. tie ir vienādi, kas par pret atturas pieņemts. 100. grozījums par pret atturas noraidīts. 101 par pret atturas noraidīts. 20. par pret atturas. Šķiet noraidīts, bet tomēr balsosim elektroniski. 20. grozījums. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 19 par, 18 pret. Jā, labi, tomēr, ka nobalsojām. Tā tad pieņemts. 102 par. Pret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 pret, atturas, noraidīts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 105. par, pret, atturas, noraidīts.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 pieņemts. 111. par pret atturas noraidīts. 28. un 112. vienādi, kas par pret atturas lūdzu elektroniski 28. un 112. esat nobalsojuši, beidzam balsot pār 18 pret 19 balsis. While strictly speaking. Ja jūs esat nobalsojuši, tad esat nobalsojis, tad, tad jūs esat nobalsojis. Um, I don't take bribes, no. Um, es neņemu kukuļu, saka priekšādātājs. What does she mean? If colleagues agree, I'm happy. Es labprāt atkārtot šo balsojumu. Vēlreiz balsosim elektroniski par 28 un 112 elektroniski. Par 28 un 112. Beidzam balsot. 21 balss par, 16 pret. Tātad kāds ir mainījis viedokli? Tā nu, lai nu tā būtu. 113. par pret atturas norēdīts, 114 par pret atturas pieņemts, 29 par pret atturas pieņemts, 30 par pret pret, atturas, pieņemts. 115 par, pret, balsosim elektroniski, 115. lūdzu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot par 16 pret 21 balss. Noraidīts. 116. par, pret, atturas pieņemts. 117 par pret atturas noraidīts. 31 par pret. Balsosim elektroniski par 31. Esat nobalsojuši, beidzam balsot, 22 balsis par, 15 pret, pieņemts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. un 118. tie ir vienādi, kas par pret. Elektronisks balsojums par 33. un 118. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 21 balss par, 17 pret pieņemts. Paldies. 34. par pret atturas. Es redzu, ka ne visi ceļ roku balsojot. Balsosim elektroniski. 34. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Jūs redzat, Lūdzu, celiet roku tā, lai var saprast, kā jūs balsojat. 9 balsis par, 29 pret noraidīt, 119 par. Tad 119 līdz 122 kopā, kas par? Pret, atturas, noraidīts. 35. par, pret, Atkal nevar saprast. At, no, atturas. Balsosim elektroniski par 35. Bet esat nobalsojuši. Beidzam balsot. Pār 9 balss pret 28 noraidīts. Tātad 123. lūdzu, kas par? Par 123. atkal blokā varam balsot. Vai piekrītat? Līdz 131. lūdzu, kas par šo bloku pret atturas noraidīts. 36. par pret atturas pieņemts. 37.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 Nākamais bloks no 133. līdz 141. lūdzu, kas par, pret, atturas, noraidīts. Astotais kompromisa grozījums, kas par, pret, balsosim elektroniski. Astotais kompromisa grozījums, esat nobalsojuši, beidzam balsot. 23 pār, 15 pret pieņemts. Nākamais 142. Līdz 147. kas par pret atturas noraidīts. 140. Nākamais bloks līdz 147. kas par pret atturas pieņemts. Nākamais ir apsvērumi. 43. grozījums par pret atturas. Balsosim elektroniski par 43. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 17 pār 21 balss pret noraidīts, 44 pār pret atturas noraidīts. 46. par, pret, atturas noraidīts. 47. par, pret, atturas noraidīts. Pirmais grozījums par, pret, atturas. Um, balsosim elektroniski par pirmo. Esat nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pār, 19 pret. That's been rejected. 19. Noraidīts. Paldies. 48. līdz ar to atkrīt. Tagad 49. par pret atturas pieņemts. 50. par pret pret, atturas, pieņemts, 52. par, pret, at, balsosim elektroniski, 52. esat nobalsojuši, beidzam balsot, 17 par, 20 pret, noraidīts. Septītais gr kompromisa grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 53. grozījums par pret atturas šķiet pieņemts. Balsosim elektroniski, labi, par trešo grozījumu manis pēc esat nobalsojuši, beidzam balsot, 21 balss par, 17 pret, pieņemts. 57. grozījums par, pret, atturas, noraidīts, 58. par, pret, atturas noraidīts, ceturtais par, pret. Balsosim elektroniski par ceturto. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 18 par, 17 pret. Pieņemts. 59 par pret, atturas, noraidīts. Un tagad elektroniski balsosim, pa, tas būs galīgais balsojums par atzinumu. Esat nobalsojuši, beidzam balsot. 34 balsis par, 4 pret, Neviens neaturējās. Paldies! Šķiet, ka tas bija viss. Paldies, ka piedalījāties! Um, if everybody could take their seats again for the next um, uh, point on the agenda. Vai visi varētu ieņemt savas vietas, lai mēs varam pievērsties nākamajam punktam darba kārtībā? Šķiet, ka mums nav pārāk daudz lieka laika. Labi. Un tagad mēs uh, skatīsim astoto punktu darbu kārtībā. Tā ir Libe delegācija uz Grieķiju 28. un 31. oktobrī. Uh, un eh, šobrīd mēs eh, apspriedīsim delegācijas ziņojumu projektu. Kā jūs zinat, mēs 19. jūnijā kopā ar Grieķijas ministru pilsoņa aizsardzībai Dendijas kungu noturējām viedokļu apmaiņu. Un pēc šīs diskusijas mēs esam sagatavojuši delegācijas ziņojumu. Diemžēl šīs delegācijas priekšsādātājs Maldera kungs eh, šeit nevarēja būt uh, šodien klāt, bet Vēbers kundze ir ļoti laipni uzņēmusies. Ak, tā Nikstrēms kundze iepazīstinās jūs ar delegācijas ziņojumu. Jebkurā gadījumā šis uzvārds sākas ar dubultu V. Varbūt Vikstrēmas kundze, tad jūs varat uh, pastāstīt par delegācijas ziņojumu, un pēc tam mēs a, uh, to apspriedīsim. Paldies priekšsādātājiem, paldies a, arī par. Eh, to, ka šobrīd esat priekšsādātājs šajā komitejā, vienmēr patīkami redzēt dažāds jaunums. Maldera kunga eh, vārdā es labprāt uzstāšos, un tā kā Jānis Mulders bija šīs eh, delegācijas vadītājs uz Grieķiju, viņš augstu vērtē šo paziņojumu, jo tas korekti atspoguļo to, ko delegācijas locekļi redzēja izpētes misijā Grieķijā. Malderkungs uzsver, ka ziņojumu ir uh, iespējams lielā mērā atbalstīt, un viņš pasakās delegācijas locekļiem par pozitīviem rezultātiem. Kā jau jūs priekšsēdētāji minējāt, uh, delegācijas locekļi, kas uh, bija devušies šajā braucienā oktobrī, ir apsprieduši šo ziņojumu projektu pa e-pastu un piedāvājuši grozījumus. Jans Malders piedāvā divus grozījumus, lai lai tiktu svītroti citāti, lai padarītu šo ziņojumu balstītāku uz faktiem, un otrkārt, lai grupas pozīcija tiktu atspoguļot tekstā un tiktu ņemti vērā visi izteiktie komentāri. Tā kā es nebiju šajā delegācijā, bet tā kā man ļoti patīk Grieķija un tā kā es esmu vadījis citas delegācijas uz Grieķiju, es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi ka šāda faktu izpētes misija notika, un mums vajadzētu lepoties ar uh, to, ka tāda bija. Paldies! Fine. Um, any comments on... Vai kādam būtu komentāri par šo vizīti? Vai rezultātiem? Yes. Like I... Jā, es tikai gribēju teikt, ka es uh, piekrītu šim ziņojumam un es uh, to atbalstīšu balsojumā procedural. Mrs. Guillaume. Mrs. Guillaume. Oh, Mrs. Guillaume, please. Gijomas kundze. Uh, vien da, pāris vārdu es nevarēju piedalīties uh, pati šajā delegācijā, tomēr, manuprāt, uh, šī vizīte bija ļoti labi organizēta un interesanta. Uh, Un turklāt uh, rezultāti ir ļoti detalizēti, tie sniedz pārskatu par to, kas tur ir noticis, un es piekrītu Malderkungam par to, ka vajadzētu svītrot virkni komentāru, kas, uh, pats par, kas uh, paši par sevi nav it kā nevietā, tomēr varētu radīt uh, neveiklas situācijas. Uh, bet eh, principā ziņojums precīzi atspoguļo to, kas not, notikušo, un tāpēc tam var piekrist. Paldies, priekšsādātāji. Es gribēju piebilst, ka mēs atbalstām šo tekstu. Es tikai gribēju izteikt divus vispārīgus komentārus. Pirmais būtu tāds, ka uh, mums nebija viegli komentēt šo tekstu pēc tik ilga laika, un tas eh, saprāt, ka nevienmēr tas ir saistīts ar administrāciju. Jā, reizēm tā notiek, un reizēm tiešām ir tā, ka daži fakti pēc uh, tik ilga laika, ņemot vērā jaunāko attīstību, ir novecojuši atsevišķas uh, lietas Grieķijā šobrīd ir pabeigtas, un es ceru, ka nākotnē delegācijas ieplānos tādus grafikus, lai galīgais ziņojuma projekts uh, tiktu publicēts ātrāk un lai mūsu atmiņā vēl būtu saglabājies eh, viss notikušais un lai tas būtu pilnībā objektīvi. Otrakārt, fact, uh, ir, lai varētu notikt šādas faktu izpētes misijas, ir ārkārtīgi svarīgi vienoties par kritiskajiem punktiem, ko mēs gribam uzsvērt. Nav vienmēr viegli izvēlēties uh, kaut kādas prioritātes un teikt, ka es vēlos teikt tikai to un to, bet ja kāds ienāk, piemēram, šajā ēkā un redz, ka nav ga nedarbojas gaisma, tad, tad nav būtiski doties pēc tam ārā un teikt, ka rekur uh, vienā zālē nedeg gaisma, kaut arī visās pārējās deg. Ir iespējams uh, un ir svarīgi vienoties par būtiskākiem punktiem. Es gribēju pateikties mūsu konsultantiem par sadarbību un to, kā viņi strādāja ar šo ziņojumu. Mums pēc tik ilga laika nebija vairs viegli atrast līdzsvaru, un par atrasto līdzsvaru es gribētu tiešām teikt paldies uh, Malderkungam. Viņš, viņa piedāvājums bija ļoti vietas. No misijas pirmās dienas līdz šī ziņojuma sagatavošanai viņš tiešām ir bijis izcils tautas kalps. Liels paldies, Romero Lopesas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka šis ziņojums ir tapis diezgan ilgu laiku dilg, diezgan ilgā laikā, un atsevišķas lietas varbūt mēs e, īsti nesapratām. Varbūt te ir kaut kas palaists garām. Es e, īsti nepaguvu iepazīties ar šo ziņojumu pilnībā, bet pēc šī brauciena ir skaidrs, ka būtu jādomā gan par atklātajām problēmām, gan arī par to, kā mēs e, šīs problēmas būtu varējuši atrisināt. Nu, brauciens ir gandrīz gada sena pagātne, un varbūt būtu svarīgi to atkārtot, lai saprastu, vai tās problēmas, kas tika atklātas toreiz starplaikā, ir atrisinātas. Zināmas problēmas, protams, ir redzamas tikai Grieķijā, bet citas ir izplatītas arī citās valstīs, tāpēc varbūt būtu liederīgi padomāt, kādas pasākumas Eiropas pa Savienība veids un vai šie pasākumi ir efektīvi. Grieķijā notika sekojošais bēgļa status tika tik ilgi īstenots, ka visi šie cilvēki uh, uzturēšanās centros atradās neskaidrā situācijā, bet līdzīga, līdzīgas problēmas arī pastāv citās valstīs, tur, kur bēgļu status piemērošana prasa ļoti ilgu laiku. Un vēl viens jautājums ir saistīts ar to, cik ilgu laiku cilvēki šajos centros uzturās. Mēs zinām, ka sākotnē tie bija trīs mēneši, bet pēc tam tika veikti pagarinājumi, piemēram, tad, kad mēs tur ieradāmies jau, eh, tie bija seši mēneši, un mūsuprāt, un tas ir pārmērīgi ilgi, piemēram, manā valstī tās ir 22 dienas, varbūt kādu dienu ilgāk, tāpēc ir protams, jāidenf jāidentificē personas, kas atrodas šajos centros, bet trīs vai seši mēneši ir pārāk ilgs laiks. Gribētos zināt, vai Eiropas Savienība ir nodrošinājusi ekspertus, kas varētu atrisināt šo problēmu ar bēgļiem un to identifikāciju. Vēl es labprāt gribētu zināt, kāda ir situācija ar ekspertiem, kas strādā ar patvērumu prasītājiem. Mm, Protams, tie ir nelegāli migranti, bet nevienmēr ir zināms, kāds uh, ir viņa status. Nevienmēr Grieķijā viņi ierodas kā patvērumu meklētāji. Šobrīd Grieķija ir nolēmusi šu, šī jautājuma risināšanu atņemt policijai un nodot ekspertu rokās, bet varbūt uh, par šo jautājumu ir jādomā arī citās valstīs, jo tas ir ārkārtīgi svarīgi patvērumu prasītājiem. Un vēl es gribēju pakomentēt sīkāk divus punktus, kur atklājās problēmas. Vispirms nav noslēgts atpakaļ uzņemšanas līgums ar Turciju, un gribētu zināt, vai starp laikā šāds nolīgums ir tapis un vai šīs problēmas ir atrisināts. Papildus tam pastāv situācijas, kā personas no Turcijas ieradās bez, ierodas bez vīzas, un, manuprāt, ņemot vērā situācijas smagumu Sīrijā, šīs problēmas varētu būt tikai padziļinājušās. Tajā laikā, kad mēs bijām Grieķijā, problēma jūrā nebija, bet kopš krīzes, eh, Sīrijas krīzes sākuma tāds ir radušās, un uh, Mēs. Un pie tām tiek strādāts. Tas notiek daļai arī pateicoties mūsu darbam. Dažas no identificētajām problēmām ir atrisinātas, un reizēm mēs esam saņēmuši arī pozitīvas eh, Grieķijas atbildes uz mūsu priekšlikumiem. Šķiet, ka papa Nikolao kungs eh, gribētu pakomentēt dažas punktus. Paldies, priekšsādātāji. Lopes Romēro kundze skatījās uz mani, kad tikko runāja, un es jau, protams, neesmu Grieķijas valdība, bet zināmu informācijas jums varu sniegt. Savos ievadvārdos es negribēju runāt par lietas būtību. Daži kolēģi to dara, bet uh, Īsumā pateikšu, ka daudzi no eh, Romero Lopeses kundzes jautājumiem tika atbildēti. Uz tiem atbildēja ministrs pirms divām nedēļām diskusijā Lībe komitejā. Patiešām šajā ziņojumā, dzirdot visus komentārus un ņemot vērā sarunas starp politiskajām grupām, ir atspoguļots tas, ka uh, ir vērojama pozitīva attīstība pēdējā gada laikā un ka Grieķijas varas iestādes uh, turpina pielikt pūles, lai nodrošinātu visu trešo valstu, valsts piedarīgo tiesības, kas ierodas Grieķijā, un lai un, uh, ņemtu vērā arī viņu nepieciešamības. Labi, uh, tas nevienmēr tā notiek, kad migrācijas plūsmas ir ļoti lielas un zināmas problēmas ir bijušas, bet es gribēju sacīt, ka pozitīva attīstība un Grieķijas eh, varas iestāžu rīcība nav saistīta tikai ar to, ka Grieķijā ierodas eksperti un parlamentu pārstāvi, lai raudzītos, kas tur notiek. Ir stratēģija, ir plāns, un saskaņā ar šo plānu notiek attīstība. Ja kaut kas tiek kritizēts, protams, ka tas sniedz pievienoto vērtību Grieķijas varas iestādēm, un tās mēģina labot situāciju. Šobrīd ir izveidots jauns patvērumu dienests, Tas beidzot strādā, un mēs ceram, ka drīz visas šīs kavēšanās kļūs par vēsturi. Tāpēc es pieminēju ziņojumu līdzsvaru. Mēs mēģinām stāties pretī daudzu trešo valstu valsts piedarīgo mēģinājumiem ļaunprātīgi izmantot šīs patvērumu procedūras, uh, un mēģinam novērst iespēju, lai viņi varētu izmantot kaut kādas cilvēku kontrabandas, cilvēku tirzniecības kanālus un ierasties Eiropā un te palikt. Tas ir aktuāli ne tikai Grieķijai un tām Dienvidu Eiropas valstīm, kur joprojām ir problēmas. Perspektīva šī brīža perspektīva ir tāda, ka nākotnē migrācijas plūsmas atkal būs ļoti apjomīgas. Un es vēlētos, lai visas tās dalībvalstis, kurām mēs dodamies, Grieķija, Itālija, Malta, nākamā nedēļa, piemēram, notiek delegācija uz Spāniju saistībā ar Frontex, es ceru, ka visi šie komentāri tiks paturēti prātā, ka mēs apjēgsim, ka Eiropas līmenī ir nepieciešama lielāka solidaritāte, lielāki centieni atbalstot tos, kuri saskaras ar šādu spiedienu, jo šāds spiediens nav godīgs. Mēs vēlētos godīgu sloga sadali, lai tie nebūtu tikai vārdi. Mēģināsim to padarīt par realitāti. Liels paldies, liels paldies par viedokļu apmaiņu delegācijas ziņojums tiks apstiprināts kā nākamās Libe komitejas, kā šīs komitejas protokols nākamajā sanāksmē. Un tagad iesim uz priekšu. Es redzu, ka Dievs Demēra kungs ir savā vietā un mēs varam turpināt darbu saistībā ar padomas regulas 539 līpsvītra 2001 grozīšanu ar ko izveidot to trešo valstu sārakstu, kur pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sārakstus, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Referents ir Augustīns Dias Demēra, un viņš pastāstīs par sarunu iznākumu. Un pēc tam, kad viņš būs izteicies, es došu vārdu tiem deputātiem, kuri vēlēsies izteikties, kā arī komisijas pārstāvjiem un prezidentūrai, ja viņi to vēlēsies. Bet tagad Dijas Demēras kungs. Paldies, priekšstādātāji! Es pašlaik izsakos caurskatāmības kontekstā Nu, protams, kā ir jāpievērš esošais situācijai saistībā ar grozījumiem padomas regulē 539 šķērs vietra 2001. Mums ir notikuši trīs trilogi, arī tehniskas sanāksmes, vairāk nekā 17 sanāksmes. Uh, starp darbiniekiem. Ir notikuši sanāksmes arī ar juridisko dienestu kopā ar Lībes sekretariātu. Ungārijas prezidentūras laikā arī Polijas un Dānijas un Kipras un Īrijas prezidentūras laikā šis darbs tika turpināts. Es gribētu informēt komiteju, ka trialoga sanāksmē 23. jūnijā šī sanāks laikā notika vienošanās ar padomi EPP un ICA grupas atbalstīja šo vienošanos. Es, protams, gribu pateikties par īrijas prezidentūras centieniem Tie ļāva panākt vienotību padomē, vienprātību padomē. Teksts, uz kuru es atsaucos, aizņem vairākus punktus, par ko mēs runājām sarunu gaitā. Jūsu rīcībā esošais teksts ir līdzīgs kompromisa tekstam decembrī. Kompromiss tika panāks starp ALDE un EPP grupām, tika veikti arī uzlabojumi. Septiņus mēnešus vēlāk es varu nākt klajā ar līdzīgu tekstu, bet tajā ir pāris uzlabojumu. Pirms es turpinu, es, protams, gribu pateikties par darbu, ko ir paveikuši visi ēnu referenti. Uh, Viņi ir ļoti intensīvi strādājuši un pievērsušies detaļām, lai panāktu kompromisu. Kompromis ir panākts par šādiem jautājumiem. Tie, protams, ir ļoti svarīgi. Vīzas komandām, ārkārtas un glābšanas komandām, NVO, bēgļiem. Šie jautājumi varbūt eh, jums varētu šis mazsvarīgāki, bet tā nemaz nav. Iemesls tam ir tāds, ka debašu galvenais jautājums attiecas uz um, mehānismu par sadarbspēju. Mēs, protams, visi uh, zinām, ar kādām problēmām šajā kontekstā saskaras dalību valstis, tāpēc mums ir nepieciešams svarīgs instruments, kas nodrošina solidaritāti. Mums, protams, ir jāņem vērā arī iepriekšējais teksts. Pēc prasību ieviešanas trešo valstu valsts piedarīgajiem komisija ir paveikusi darbu, lai risinātu problēmu. Šo gadu laikā komisija var izlemt un pieņemt lēmumu par to, vai vīzas var atcelt. Galvenais jautājums ir tāds, ka Tas nav obligāti jādara komite, komisijai, bet tā var to darīt. Šis nekļūst par automātisku mehānismu. Otrais jautājums. Kas tad notiek uh, divus gadus pēc tam, kad radās šī problēma? Divu gadu periods jau tika ņemts vērā, līdz ar to notika automātiska sadarbspēja attiecībā uz likumdošanas procedūrām. Ierosinātā vienošanās to atspoguļo. Pēc diviem gadiem komisijai būs jānāk lajā ar to, ka iesaistītie trešo valstu pilsoņi un viņu vīzu atcelšana notiks ar delģētiem aktiem. Protams, ka būs jāizmanto šie deleģētie akti, bet pagaidu automātisko vīzu prasību atcelšana arī būs jāņem vērā. Tagad, pateicoties par kopīgi, pateicoties par kopīgi paveikto darbu, mēs esam padarījuši šo aspektu par realitāti. Mēs esam panākuši zināmu progresu. Mums ir vairāki drošības pasākumi un arī jautājumi, kam jāpievēršas komisijai, pieņemot lēmumus par vīzu prasību pagaidu atcelšanu. Protams, ka jāņem vērā arī trešo valstu valsts pietrīgo tiesības un arī Eiropas Savienības iedzīvotāju tiesības. Un nedrīkst aizmirst arī Eiropas Savienības ārējās attiecības. Pašlaik mēs runājam par kompromisu variantu. Pēc šiem sākotnējiem komentāriem es gribētu pievērsties dažiem jautājumiem detalizēti. Vispirms jau gribu teikt, ka dokumentā ir iekļauta iespēja pārskatīšanas klauzulai. Tas nozīmē, ka septiņus gadus pēc uh, vīzu atcelšanas. Es paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tā ir tiesa, ka šis ir labāks periods nekā sākotnēji ierosinātais. Protams, ka tas ir labāks, un iemesli tam ir šādi. Ir statistika, kas uh, liecina par to, ka pirmo gadu laikā pēc vīzu režīma atcelšanas jūs redzat problēmas, kas ir saistītas ar migrantiem pie Eiropas Savienības robežām? Mēs esam noteikuši laika posmu arī trešo valstu valdībām un Eiropas Savienībai, lai risinātu šīs problēmas. Tam visam būs pagaidi ietekme. Statistika arī liecina, ka pēc vīzu režīma atcelšanas šis uh, spiediens samazinās. Ir jārunā arī par efektivitāti. Un to visu apstiprina dokumenti. Nu, te mēs varam runāt par trīs gadu periodu. Kas tad notiks šajā laikā? Ja cilvēki baidās no tā, ka viņi baidī, eh, zaudēs tiesības atgriezties, viņi varētu izmantot cits kanāls. Klauzula, ko mēs esam paredzējuši, lai aizstāvētu iedzīvotāju intereses un Eiropas Savienības intereses un trešo valstu, nu trešās valsts, ar kuriem ir liberalizēts vīzu režīms. Jāsaka, ka te varētu runāt arī par nesodāmību. No tā ir jāizvairās, ieviešot septiņu gadu periodu. šeit nedrīkst aizmirst arī trešās valstis, kurām ir jāveic pasākumi, lai risinātu problēmas, kuras uh, vienmēr rodas, kad jūs liberalizējat vīzu režīmu. Protams, ir piecu gadu periodā jāievieš robežu kontrole. Praktiski tas nozīmē, ka būs problēmas, kas būs saistītas ar vīzu režīmu atcelšanu. Un pēdējais komentārs. Dok dokumentā ir teikts, ka šo instrumentu varēs ieviest ar īstenošanas aktiem. Tā tas ir. Bet pašā sākumā ir jāapzinās, ka visas grupas parlamentā ir aizstāvējušas īstenošanas aktu izmantošanu. 25. aprīlī pagājušajā gadā mēs pieņēmām attiecīgo tekstu un tas tika atspoguļots novembra vienošanās starp EPP un ALDE grupu. Mēs visi labi zinām, ka šāda nostāja ir stratēģiska ja jūs iekļaujat deleģētos aktus, tad būtu stingrāk nostājas sarunās. Bet ja gala tekstā būtu iekļauti īstenošanas akti, tad, nu, patiesībā mums tas jau ir. Uh, protams, ka ir bāžas, kurām ir jāpievēršas individuāli. Mēs esam panākuši progresu, un to nedrīkst aizmirst. Tāda ir esošā situācija. Saskaņā ar reglamentu man jūs jāinformē par sarunu rezultātu, lai varētu ķerties pie balsošanas. 8. vai 9. septembrī notiks balsojums. Protams, notiks debates. Nu, sadarbības un caurskatāmības vārdā es gribētu uzklausīt arī kolēģus. Uh, Paldies sekretariātam par sniegto palīdzību manā darbā, un paldies arī ēnu referentiem. Liels paldies! Tagad gribētu vērsties pie ēnu referentiem, kas ir ieradušies. Gribu dot jums vārdu. Komisijas un prezidentūras pārlušies, lai izteiktu komentārus. Vispirms es došu vārdu farmkundzei. Liels paldies! Vispirms es gribu pateikt, pateikties referentam. Šodien es esmu tādā delikātā situācijā, jo sarunas par uh, grozījumiem regulā jau notiek divus gadus. Visa šī, visā šajā laikā Bija gadījumi, kad mēs gandrīz panācām vienošanos. Referents un ēnu referenti ir labi sadarbojušies. Mēs esam decembrī jau panākuši tādu pagaidu vienošanos, bet to visu izjauca padome. Mēs pat esam pieredzējuši šantāžu un līdzīgu situāciju. Un es atceros, ka ASV diplomāti sāka izdarīt spiedienu uz mums, runājot par sadarbspēju. Pašlaik es varu teikt, ka runājot par šo priekšlikumu, vienprātība netika panākta iepriekšējā trilogā. Es to saku tāpēc, ka es esmu pārliecināta par to, ka tas, kas mums pašlaik ir, uh, nav labs un līdzsvarots kompromiss, tieši otrādi. Es gribu teikt, ka vispirms ir jāpievēršas deleģēto aktu jautājumam, kad mēs runājam par atcelšanas klauzulu. Libe komitejā oktobrī mēs eh, balsojām par savu nostāju un martā to gan arī vienbalsīgi atbalstīja uh, um, ēnu refārismu deleģētie akti tika paredzēti sadarbspējas un atcelšanas klauzulām. Bet mums par pārsteigumu referents pieņēma padomis tekstu, kas ir pret uh, EPP nostāju un lības mandātu un ignorē arī galveno līgumu bet referents, diemžēl, atteicās no delģētiem aktiem m, mm, apturēšanas mehānismā. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments atsakās no savām pilnvarām, ko tam piešķīrs Lisabonas līgums. Padome ignorēs Eiropas parlamentu, un ja mēs pieļausim šādu situāciju, es baidos, ka mēs apdraudēsim arī citus dokumentus, kas tiek apspriesti Libe. Kādas tad būs eh, sekas, ja mēs balsosim septembrī par šīs dienas eh, kompromisu? Tiks tas nozīmē, ka vīzas visticamāk ieviesīs arī Rietumu Balkānos. Šīs valstis atrodas uh, uh, iestāšanās procesā, un tas varētu radīt problēmas uh, iedzīvotājiem, it īpaši jaunajai paudzei. Mums dokumentā jau ir septiņi gadi, un mēs vedam sarunas jau trīs gadus. Bet kāpēc? Jo dalībvalstis gribēja atkal ieviest vīzas uh, dažās uh, Rietumbalkānu valstīs mēs pieņemām vīzu liberalizāciju piecām valstīm. Un, protams, palielinājās patvērumu meklētāju skaits, bet pašlaik šis skaits samazinās. Mums ir populistiska attieksme dalību valstīs, kas eh, varētu novest pie tā, ka šis instruments tiek izmantots politiskos eh, nolūkos. Es gribētu vērsties pie tiem kolēģiem, kas uzskata, ka mēs uzlabojam sadarbspējas mehānismu valstīs. Es gribu vēlreiz teikt, ka balsoties uz šī, šo kompromisu un gribu teikt, ka sadarbspēju nekad nevarēs ievies saistībā ar Kanādu un ASV es gribētu ieteikt, ka vispirms vissvarīgākais ir deleģēto aktu jautājums. Pašlaik Libe komitejā ir vairāki dokumenti šajā sakarā. Mums ir jādomā par pilnvarām un vīzu. Jautājums ir vienmēr mūsu, bijis vienmēr mūsu kompetencē mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības pilsoņi par šo būtisko jautājumu. Tāpēc es iesaku balstot pret šo priekšlikumu septembrī pirmajā lasījumā, un tas ļaus abām iestādēm atgriezties pie sarunām un rast labāku risinājumu. Paldies! Thank you very much. Now, uh... Paldies! Nākamā runātāja lūdzu Vēberas kundze. Es gribētu izteikt lielu paldies referentam par viņu ilgstošo darbu ar šo dokumentu. Sākumā mēs, tas sākās um, nemaz, un tad notika negaidītas izmaiņas, darbs ieguva pavisam citu virzienu, un tas ietekmēja ne tikai viņa un ēnu referentu darbu, bet arī visu iesaistīto. Uh, darbu. Runājot par saturu, procedūrām un iespējams iespējamo rezultātu, gribu teikt dažus vārdus. Jāatzīst un respektē, respektējot komisiju, ka būtu daudz labāk, ja mēs būtu rīkojušies savādāki. Uh par vīzu savstarpējību, tomēr nodalot, nodalot šo vīzu savstarpējību um, no vīzu. no vīzu atvieglojumiem, un kolēģi ir piedāvājuši, izstrādājuši grozījumu, kas tieši attiecās uz savstarpējību, bet tagad mēs redzam, ka šīs diskusijas ir ļoti, ļoti ievilkušās. Jau sākot strādāt ar šo projektu, komisija nebija pieprasījusi deleģētos aktus vīzu atcelšanai. Un par vīzu atcelšanas, ieviešanas aktiem mēs esam runājuši daudz un bijām vienojušies par to, ka tas, par ko jau esam vienojušies, netiks skatīts vairāk kārt. Bet, nu, politikā, tā teikt, ir iespējami visādi pārsteigumi, un tagad apmēram, kad ir pagājuši seši mēneši, uh, tad tagad, kad, ģener, kad deleģētais akts būtu tieši īsti vietā, tagad ir pieņemts tāds, izskatās, ka ir pieņemts pretējs lēmums, ko ir pieņēmusi priekšādātāja konference politisko apsvērumu dēļ, jo patiesībā ir tā, vai nu deleģētais akts vai ieviešanas akts, Uh, jautājums vairs nav dalībvalstu pārziņā. Tagad lēmēja ir komisija. Mums ir jāizvairās no, protams, no tā, ka dalībvalstis varētu patvaļīgi vēlēties vai pat ieviest vīzu režīmu ar valstīm, ar kurām tās to atkal vēlētos atjaunot, uh, Tas, protams, ir saprotams. Šeit es domāju, jūs visi saprotat, ka es runāju par Balkānu valstīm un citām, bet likumdošana taču ir domāta visiem, kaut gan mēs, protams, pirmkārt domājam par draudiem, ko varētu radīt dažas, tad Balkānu valsts dažām dalību valstīm. Pašreizējā vienošanās ir šāda. Ja lēmums ir komisijas ziņā, un tajā ir runa par septiņiem gadiem, un komisija veiks no izvērtējumu, tad ja mēs pieņemsim šo dokumentu, nobalsosim par to, tad neviena dalībvalsts nebūs tad nevienai valstī nebūs tiesības atkal ieviest vīzu režīmu. Es nesaprotu, kā tad mums labāk pasargāt Rietumu Balkānu iedzīvotājus, ja mēs um, noraidīsim šo dokumentu. Tā pašā laikā ir godīgi jāatzīst, ka lēmums visdrīzāk atkal būs balstīts politiskos apsvērumos, arī priekšādātāja konferencē. Un sociāldemokrātus es gribētu aicināt vēlreiz pārskatīt savu nostāju attiecībā uz šīs vienošanās saturu un tomēr saprast, ko tā vēlas, vai mēs gribam aizstā, pasargāt cilvēkus Balkānu valstīs, uh, vai nē. Un ja mēs to vēlamies, es nesaprotu, kā mēs to varam panākt, noraidot vai neatbalstot šo, šos grozījumus regulā vai grozīto regulu. Runāt par savstarpējību vīzu piešķiršanā mums ir divpusējs mehānisms, gan ieviešanas uh, akti, gan deleģētie akti, un es domāju, ka komisija nevērsīsies kopienu tiesā, bet es ceru, ka tā tomēr darīs skaidru savu nostāju. Un pašreizējā situācija parāda trūkumus Eiropas Savienībā un parāda, ka tā kā starptautisks partneris ir vāja. Paldies! Yes. Ždanuks kundze lūdzu, paldies priekšādātāju. Jūs zināt, ka mūsu grupa bija viena no tām, kas balsoja pret vīzu, pret mehānismu atcelšanu. Tā ir mūsu nostāja, mēs piedāvājām grozījumus, bet šobrīd mēs nevaram atbalstīt vienošanos, kāda tā ir šobrīd, un kas tika pieņemta attiecībā uz atcelšanas mehānismu. Runājot par savstarpējību, te ir panākts progress bez šaubām, bet visvairāk mēs tomēr esam nobažījušies par atcelšanas mehānismu un nevēlamies šeit, lai tiktu izmantoti īstenošanas akti, tad šajā ziņā mēs atbalstām sociāldemokrātu pozīciju. Un uh, referents uh, labi zina šo mūsu pozīciju. Paldies! Mulțumesc, domnule președinte! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Es gribētu sveikt Demeras kungu, runā Lenču kungs. Viņš ir izdarījis ļoti lielu darbu. Šajā strādājot ar šo, ja šiem grozījumiem padomas regulā. Kā cilvēks, kas pārstāv vienu no piecām valstīm, kas Eh, nebauda savstarpējības principu attiecībās ar Kanādu un ASV, es gribu teikt, ka kaut gan vīza politika ir padomes pārziņā, tomēr ne visas valstis to atzīst, ne visas trešās valstis to atzīst un veido tādas individuālas divpusējas attiecības. Mm ar dažām dalību valstīm, un līdz šim mēs ļoti labi esam redzējuši, ka ja nav obligāta mehānisma, ko izmantot, lai izdarītu spiedienu, tad valstis neustver Eiropas Savienību kā vienotu valstu kopumu un Eiropas komisija nav cīntī, cīnījusies pietiekami efektīvi, lai visi Eiropas saimnības pilsoņi baudītu vienlīdzīgu attieksmi. Ir tikuši izmantoti tādi diplomātiski līdzekļi tikai. Manuprāt, savstarpējības princips dod Eiropas Savienībai iespēju būt tādai kļūt izlēmīgākai savās attiecībās ar trešajām valstīm. Savstarpējības klauzula ir liels solis uz priekšu, domājot par Eiropas Savienības pilsoņu aizstāvī, aizstāvēšanu vai aizsardzību. Un mums ir jābalso par vienošanos ar padomi. Paldies, jūs gribējāt reaģēt pareizi. Uh, Fajons kundze. Gribu komentēt to, ko sacīja kolēģe Renāte Vēbere. Runa ir par vīzu politiku. Vīzu politiku regulē koplēmuma procedūra un atcelšanas, ja mēs atsakamies no attiecīgās klauzulas, tad tas nozīmē, ka Eiropas parlamenta viedoklis nevienu neinteresēs brīdī, kad būs jālem par atcelšanu. Šobrīd mēs esam situācijā, kurā eh, daudzas valstu valdības eh, Eiropā cenšas izdarīt spiedienu padomē, kas un vēlas atkal ievies vīzu režīmus Mums ir jābūt tādiem ļoti uzmanīgiem, jāskatās, kas notiek, un jāpatur prātā, ka koplēmuma procedūra šeit ir spēkā. Ja mēs atkāpsimies soli atpakaļ, mēs ļoti lielā mērā apdraudēsim Eiropas parlamenta vāru. Paldies! Došu vārdu komisijai un prezidentūrai, un tad pavisam īsi vēl Dijas Demēro kungam komisijas pārstāvim došu vispirms vārdu. Lūdzu, paldies priekšādētāji. Gribu visiem pateikt paldies, pievienoties tiem, kas teica paldies Demēras kungam. Eh, pārunas bija ļoti garas un smagas, un Mēs priecājamies par vienošanos, kas šķiet ir panākta. Neraugoties uz to, komisijas nostāja jums ir zināma. Mēs vienmēr esam gribējuši ātru un efektīvu um, atcelšanas un savstarpējības mehānismu, bet abi šie mehānismiem ir jābūt gan institucionālā, gan juridiskā nozīmē tādiem kvalitatīviem un labi izstrādātiem. Deleģētie akti, kas paredzēti otrajai fāzē savstarpējības mehānismā, paredz arī komisijas apņemšanos pieņemt deleģētu aktu. Mūsuprāt, tas nav saskaņā ar līgumiem, un komisija atturēsies paus savu pozīciju un īstajā brīdī nāks klajā ar deklarāciju attiecībā uz juridiskiem līdzekļiem, kas ir mūsu rīcībā. Un gribu norādīt, ka šī vienošanās, tai ir jā, tai jātiek panāktai pēc iespējas ātrāk, jo laiks jau ir pagājis diezgan ilgs komisijas priekšlikumi attiecībā uz mehānismiem, kas nav juridiski nevainojamums, nedar, tāpēc. Bet mums joprojām komisijai ir atruna. Tagad lūdzu došu vārdu prezidentūras pārstāvim. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam ļoti apmierināti ar to, ka parlaments un padome drīzumā varētu panākt vienošanos par šo būtisko tiesību aktu. Prezidentūra gribētu pateikties Eiropas parlamentam un it īpaši referentam Demēram par viņa izturību un arī visām pārējām personām, kas bija iesaistītas šī projekta šajā projektā gribētu pateikties arī Polijas, Dānijas un Kipras prezidentūram un visvairāk jau īrijas prezidentūrai par visiem centieniem, kas tika ieguldīti pēdējo pāris gadu laikā, lai panāktu labu kompromisu starp abām institūcijām. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka Mē, prezidentūra ir pilnībā gatava sadarboties ar Libe komiteju un ar parlamentu šajā jautājumā. Liels paldies! Un kā jau es teicu, vai Dievs Demēra kungs kaut ko vēl grib teikt, tad jūs uh, esat laipni aicināts. Jā, paldies priekšsādātāji. Pavisam īsi un tikai pieklājības pēc Mēs jau pietiekami ilgi esam darbojušies ar šo tēmu, un, protams, ka ļoti daudzos jautājumos mūsu domas sakrīt, varbūt atsevišķos jautājumos tās atšķiras, bet kas tad ir sausais atlikums? Tas, ka ir nepieciešams balsojums, un pirms tam savukārt notiks diskusijas. Tieši tāpēc es varu visiem kolēģiem. Tad visi kolēģi plēnumā varēs pastāstīt, ko viņi par šo jautājumu domā. Es negribētu minēt te nekādus argumentus pret leģitīmajām sūdzībām, ko ir paudušas vairākas politiskās grupas. Nē, to es nedarīšu, jo tad, ja man tas būtu jādara, varbūt. Uh, es apdraudētu labākās iespējamās vienošanas, panā, vienošanās panākšanu. Tāpēc es gribēju teikt, ka ideālā gadījumā pilnīgi izcili eh, būtu tas, ja mēs varētu panākt vislabāko risinājumu, un Mums vienkārši šis darbs ir jāturpina. Incluso la que propone Tanja. Būtībā ar šo formulu tiek eh, ņemtas vērā visas cerības, visas gaidas, un tas, ko tikko teica Tāņa, faktiski šajā ņēmumā, šajā lēmumā ir ņemts vērā. Mēs eh, plenāru sesijā apspriedīsim šo jautājumu un tad nobalsosim. jo mēs jau nezinām, kas ar šo priekšlikumu tālāk notiks. Var, protams, to apstiprināt, var arī noraidīt. Pirmkārt, ja tas tiek apstiprināts, tad, nol, tad šis nolīgums tiks īstenots, un ja tas nenotiks, tad būs nepieciešams otrais lasījums. Līdz ar to visi iespējamie scenāriji ir iespējami, tāpēc mums eh, joprojām būtu nepieciešams, lai mēs varētu uh, turpināt sārunas un lai plenāra sesijā par šo jautājumu notiktu diskusijas un kompromiss starp liberāļiem un brītu konservatīvajiem ir pietiekams, lai izietu no starupceļa. Es gribētu vērsties pie padomas un pie komisijas. Mēs zinām, ka komisija ir iecerējusi nākt klajā ar deklarāciju. Un Tasterkungs jau sacīja, ka šāda deklarācija noteikti būs. Padomes prezidentūra sacīja, ka vēl nevēlas izteikt Eh, komisija teica, ka nevēlas par to izteikties, bet tas jau nav nekāds jaunums. Mēs zinām, ka šāda deklarācija būs. Un, ja nolīgums ar vairākumu atbalstu tiks uh, apstiprināts, tad būs jānodrošina, ka šī sistēma strādā un ka pastāv lab, labs aizsardzības mehānisms abām pusēm, gan Eiropai, gan tiem cilvēkiem, kas šeit vēlas iegūt patvērumu. Es nezinu, kāds būs iznākums, bet tas. Es domāju, ka zināmas problēmas te varētu rasties. Paldies Renātei! Un manuprāt, Renāte tiešām ļoti labi pārzina situāciju. Es pilnīgi saprotu, ka simetriskums vienmēr šajās attiecībās ir svarīgs. Priekšsādātāju konference, protams, neinterpretē tiesiskuma jautājums. Tā ir uh, administratīva eh, un politiska struktūra, kas nosaka kaut kādu politisku ievirzi, bet ne jau prezidenta konference eh, balso par tiesību aktiem. Tas notiek koplēmumu procedūrā, un tāpēc mums ir jāturās un jāievēro tās privilēģijas un tiesības, ko Eiropas parlaments ieguva pēc Lisabonas līguma stā, spēkā stāšanās. Por conveniente, los actos delegados. Es jau ilgi sekoju šai tēmai, un es neaizstāvu deleģētos aktus. Jūs zināt, tomēr, ka es to neaizstāvēju, bet pašlaik mēs esam tādā situācijā, ka nekāds labāks risinājums nav iespējams. Zinu Ēnciju kunga nostāju. Zinu Ždānokas kundzes nostāju un zinu jūsu politisko grupu nostāju. Es gribēju jums pateikties par jūsu komentāriem un sacītu. que debemos producir a los, ter a los terceros estados. Y esto, en realidad, es un. Es domāju, ka ir svarīgi arī, arī norāde uz uh, kohēziju. Un tas, kas mums šobrīd ir priekšā kā teksts, protams, nav brīvs no problēmām, bet paldies priekšsēdētāji par to, ka ļāvāt mums par šo jautājumu izrunāties. Septembrī mēs šo sarunu turpināsim. Paldies! Indeed, uh... Liels paldies, Dievs, Demēra kungs! Un vēl viens formāls punkts ja komiteja atbalsta to, ka sarunu rezultāts nonāk plenārsesijā. Es saprotu, ka priekšstādātāji ko, koreper par to nākamnedēļ spriedīs, un ja ko, padomi apstiprinās sārunu iznākumu, tā mums nosūtīs standarta vēstuli pirmajam lasījumam, un tādā gadījumā par ziņojumu tiks balsots septembra plenārsesijā. Līdz ar to šī